Dear colleagues! Godātie kolēģi, dāmas un kungi! Kolēģi, ieņemiet lūdzu jūsu vietas un mazliet pieklustiet, jo šās pēcpusdienas sēdē mēs vēlamies sveikt mūsu vidū priekšsēdētāja, komisijas priekšsēdētāja vietniece Redingas kundze. Un tādējādi mēs izskatīsim sasto darba kārtības punktu viedokļu apmaiņa ar komisijas priekšsēdētāju vietnieci par prioritātēm tieslietu jomā. Mums ir ārkārtīgi liels prieks regulāri tikties ar Redings kundzi un apmainīties viedokļiem par svarīgākajiem jautājumiem tieslietu politikas jomā, bet arī vienlaicīgi izskatīt tos jautājumus, kuri ir parādījušies pasaulē un Eiropā pēdējo nedēļu laikā. Un esmu pārliecināts, ka Redings kundze mūs nedaudz iepazīstinās par patreizējo notikumu attiestību Eiropas Savienības un ASV sadarbībā un attiecībās tieslietu jomā, jo pēdējās nedēļās e, īpaši PRISM programma, kas ir Amerikas Savienoto Valstu drošības e, aģentūras programma, šobrīd ietekmē arī Eiropas Savienības tieslietu ministru darba kārtību. Darba kārtību ministra padomē, kura tika noturēta 13. jūnijā, 13. un 14. jūnijā. Mēs eh, ar ārkārtīgi lielu prieku vēlamies ar Redingas kundzi diskutēt par šiem jautājumiem, un jau vairāki kolēģi ir pieteikušies par jautājumu uzdevu, uzdevējiem. Jo vairāk no mūsu kolēģiem, īpaši Eller kungs, strādā arī Eiropas Savienības un ASV delegācijas sastāvā. Godātā Redings kundze, dodu vārdu jums, un esmu pārliecināts, ka jūs eh, apzināties eh, tās bāžas un interesi, ko pēdējā notikuma attīstība ir eh, izraisījusi mūsu sirdīs un prātos. Mēs, Eiropas parlaments, pārstāvam pusmiljārdu Eiropas iedzīvotāju, kuriem ir pamatots eh, iemesls prasīt no mums un arī no komisijas informāciju par to, kas notiek ar viņu privātumu privātuma datiem, personas datiem un kā Eiropas institūcijas aizstāv iedzīvotājus un viņu privātumu. Redings kundze vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Dāmas un kungi, man ir ārkārtīgi liels prieks tikties mūsu regulārā struktūrālā dialoga ietvaros, kurā mēs eh, parasti runājam par tieslietu un pamattiesību jautājumiem. Un esmu pilnīgi pārliecināts, jau ir izdevies panākt daudz, un, protams, eh, esmu pārliecināta, ka mums eh, izdosies pabeigt iesākto un jau daudz izdarīto līdz parlamentu sasaukuma beigām. Un um, vēlētos uh, sveikt arī referentu Antene, Antonesku kundzi par ļoti labi sagatavoto darbu. Un kopā ar ēnu referentiem jums ir izdevies uh, sagatavot ārkārtīgi ambiciozu direktīvas tekstu. Mēs runājam par procedūrālajām tiesībām, kas ir ārkārtīgi svarīgas Eiropas Savienības iedzīvotājiem un Savienības funkcionēšanai. Starp citu, kā jau jums solīju, es turpināšu strādāt pie procedurālo tiesību sakārtošanas, pie juridiskās palīdzības pieejamības un pie tā saucamajiem delikātajiem jautājumiem un riska apsūdzētajiem. Tātad nevainības prezumpcija arī ir jautājums, pie kā ir jāturpina strādāt, un mēs to darīsim. Vēlētos saslēgt kopā šos jautājumus arī ar tā saucamo upuru aizsardzības pakotni. Parlaments ir par to nobalsojis, padomu par to ir nobalsojis. Šobrīd tas ir jau ar likumu spēku un komisija strādā pie tā īstenošanas dzīvē. Mums ir ārkārtīgi plaša krimināla likuma sagatavošanas akts, kurā mēs vēlamies aizstāvēt kopīgās vērtības un pret preces un eh, tādos gadījumos, kad tiek izmeklēti nopietni krimināli noziegumi, piemēram, ja ir notikusi krāpniecība Eiropas Savienības apmērā un arī eiro viltošana. Šeit ir ārkārtīgi daudz darāmā un, protams, vēl ir gadījumi, kad nodokļu maksātāja nauda kriminālas aktivitātes rezultātā nonāk nepareizajās kabatās. Pēdējā tieslietu ministra tikšanās reizē mēs esam pieņēmuši Eiropas Savienības, eh, Eiropas Savienības interešu aizsardzību krimināla likuma ietvaros, un esmu pārliecināta, ka Eiropas parlaments, kā jau vienmēr, izdarīs savu uzdevumu, izstrādājot un eh, izskatot komisijas priekšlikumu, jo tikai tādā veidā debatēs starp parlamentu komisiju un padomi var rasties adekvāts teksts. Zinu arī, ka parlaments ir pieņēmis, ka tieslietu aktu par eiro viltošanas aizsardzību un ceru, ka līdz gada beigām jau Lietuvas prezidentūras laikā mums izdosies šo aktu pieņemt. Vēlētos uzsvērt šo jautājumu sagatavošanu, jo ikviena vilcināšanās nāk mums par sliktu lai visu savietotu tādā kā kopīgā failā un pabeigtu darbu pie šiem kopīgajiem jautājumiem. Šovasar komisija nāks klajā ar priekšlikumu par Eiropas ģenerāla prokurora amata un institūcijas ieviešanu. Tādējādi tā saucamie Eiropas Savienībai interesantie jautājumi šobrīd varēs tikt izskatīti saskaņā ar 86. Eiropas Savienības darbības līguma punktu. Šis ģenerāla prokurora avot institūcija galvenokārt uzmanību vērsies uz Eiropas Savienības finanšu interesēm. Un, protams, Neskatoties uz ģenerāla prokurora amatu katrā dalību valstī, šis Eiropas ģenerāla prokurors aizstāvēs savukārt Eiropas interei, in, intereses. Protams, dalību valstīm paliks autonoma iespēja pašām izskatīt ģenerāla, ģenerāla prokuratūras ietvaros, bet uh, gan Eiropas Savienības institūcijām, gan dalību valstu institūcijām saglabāsies gan uh, leģitimitāte, gan arī tiesīgums. Vienlaicīgi mums eh, ir jāraugās, lai eh, šī ģenerāla prokurora amats tiktu uzraudzīts gan no parlamenta, gan no padomas puses, un lai tam tiktu izstrādāts ārkārtīgi spēcīgs proceduālais pamats. Mēs esam vienisprātis, tā tas darbojās gan dalību valstīs, un tā tam būtu jādarbojas arī Eiropas ģenerāla prokuratūras līmenī. Vienlaicīgi mēs strādājam pie Eurojust reformas, jo arī tās ir paredzēts līgumā. Lai izveidotu jaunas attiecības ar šo ģenerāla prokuroru amatu, tad Eiropas parlaments ir apņēmies samazināt administratīvo slogu uh, lai tiešām šī institūcija varētu uzmanību vērst uz būtiskākiem jautājumiem. Eurojust jau ir ārkārtīgi veiksmīgi darbojošās aģentūra, bet mums ir nepieciešams to nedaudz reformēt. Narkotika politika un atkarības vielu politikas, apka, politika apkarošanai. Mēs vēlamies izstrādāt um, jaunu Eiropas Savienības politiku psihoaktīvajām vielām un cīņai pret to lietošanu. Un tagad par pamattiesībām un par cīņu pret diskrimināciju. Komisija turpinās eh, savu darbu pie čigānu integrācijas Eiropas sabiedrībās, un nākamnedēļ mēs sagatavosim komisijas ziņojumu par to, kā dalību valstīs izstrādātās čigānu integrācijas stratēģijas savilt kopā vienā kopīgā Eiropas stratēģijā. Vienlaicīgi mēs vēlamies izstrādāt priekšlikumu padomas rekomendācijām čigānu integrācijai, kurā ir seši mērķi. Pirmām kārtām ir jānodrošina Romu cilvēkiem izglītības un mājokļu iespējas, otrais - izstrādāt eh, sadarbības tīklu un, piemēram, strādāt ar vairākiem domēniem kopā - sieviešu situāciju, bērnu situāciju un piestrādāt pie tā, lai dalību valsts darbs tiktu koordinēts. Eiropas platforma Roma Eh, iekļaušanai not, organizē konferenci 26. jūnijā, un tajā runa ies tieši par bērnu un jauniešu iespējām. Tajā piedalīsies Roma pilsoniskās sabiedrības pārstāvi un arī dalību valstu pārstāvi un Eiropas parlamentu pārstāvēs Jarokas kundze. Eiropas parlaments katru gadu sagatavo ziņojumu par Eiropas Savienības pamatiesību hartas izpildu dalību valstīs, un e, mēs sagatavosim ziņojumu par izpildu 12. gadā. Protams, e, šajā atskaitē mēs runāsim par to, kas ir panākts 12. gadā. Šīs hartas e, adekvāta īstenošana pieprasa arī politisku uzraudzību, uh, lai mēs tiešām visas pamatiesība aizstāvības iniciatīvas varētu adekvāti izpildīt. Šogad mēs uzskatām vajadzētu uzsvērt šīs hartas interesi dalību valstīs, jo arvien vairāk dalību valstu tiesās tiek pieprasīts Eiropas Savienības tiesas precedenta lēmums dažādos jautājumos. Un mēs redzam, ka arī dalību valstīs arvien vairāk parādās precedenta lēmumi hartas īstenošanā. Līdz ar to tas, ka šāda kart, harta ir tikusi pieņemta, ir ietekmējis dalību valstu tiesu dažādu līmeņu darbību. Tas mūs visus priecē jo Eiropas Savienība ir arī likumības sabiedrība, un mūsu sabiedrība balstās uz dalību valstu tiesām. Tikai tad, ja dalību valstu tiesu sistēma īstenos tās tiesības, kas ir paredzētas Eiropas iedzīvotājiem saskaņā ar dažādiem Eiropas Savienības likumiem, tikai tad mēs varēsim nodrošināt pietiekumu aizsardzību visiem iedzīvotājiem un viņu pamatiesību īstenošanu. Šā gada martā, kā jau jūs ziniet, komisija ir pieņēmusi Eiropas Savienības eh, tiesiskuma dokumentu, un tas tika ar eh, sajūsmu uzņemts jūsu komitejā. Un esmu pārliecināta, ka parlaments sagatavos ziņojumu. Eh, Eiropas Savienības tiesiskuma salīdzinošā tabula, tajā ir iekļauti gan mērķi, kas ir paredzēti Eiropas Savienības semestrī, gan arī uh, tiek salīdzināti dažādi dati par to, kā dalībvalstīs darbojas tiesību sargājošās iestādes. Komisija, kā jau jūs ziniet, 29. maijā ir pieņēmusi katrai valstī konkrētas rekomendācijas, un desmit dalību valstu rekomendācijās tika iekļauta prasība uzlabot viņu tiesu sistēmu. Tādējādi mēs, pieprasot dalību valstu tiesvedības sistēmu efektivitātes palielināšanu, esam uzsvēruši, ka mums Eiropas semestrs ir ārkārtīgi svarīgs, svarīga programma, un tas tiešām būtu uzskatāms par būtisku soli tiesiskuma īstenošanā Eiropas Savienībā. Man ir tapis zināms, ka šorīt jūs balsojāt par Tavares kunga ziņojumu, tādajādi izsakot jūsu idejas par to, kādā veidā pēc iespējas labāk iestāties par tiesiskumu Eiropā. Tas tiešām ir ārkārtīgi būtisks jautājums gan Eiropas Savienībai, tā arī dalību valstīs, un tāpēc ir tik ļoti svarīgi, lai gan institūcijas, gan arī dalību valstis iesaistītos konstruktīvā dialogā par šiem jautājumiem. Atcerēsimies kaut vai pagājušajā septembrī Barozu kunga noturēto runu, kurā viņš vēlējās redzēt labākus instrumentus, un komisija šobrīd ir sākus par tiem piedāvāt. 6. jūnijā tieslietu ministra padome izstrādāja savas idejas par to, kā 13. gadā īstenot iekļaujošu dialogu par manis pieminētajām tēmām un Tavaresa kunga ziņojumā ierakstītās aktualitātes pilnīgi noteikti šajā procesā tikai palīdzēs. Vēlētos šeit pateikt, ka komisija turpinās savu aizsākto darbu, un e, augusta beigās komisija organizēs semināru par šo jautājumu. Un ļoti svarīgi šajā sakarībā būtu piezīmēt arī to, ka novembrī ir paredzēts organizēt augsta līmeņa konferences, kurā piedalīsies gan dalību valstu tiesneši, gan arī Eiropas līmeņa tiesneši kurā piedalīsies daudzu dažādu līmeņu tiesību sargājošo orgānu akt, strādājošie. Protams, ka kopīga darbība un kopīga rīcības sakoordinēšana ir ārkārtīgi svarīga, jo tikai tā mēs varēsim izpildīt iedzīvotāju sagaidīto. Un tagad vēlētos mazliet parunāt par datu aizsardzību. Runājot par pamattiesībām, tad uh, datu aizsardzības reforma un tās pareiza izpilde ir viens no būtiskākajiem izaicinājumiem tiesiskumā mūslaikos. Un tas arī ir viens no patreizajā situācijā būtiskākiem tiesību aktiem, pie kura parlaments strādā. Kāpēc tas ir tik svarīgi? To pierāda pēdējā laikā uh, karstās debatas par prizmu sistēmu, un tas nozīmē, ka data aizsardzība nav nekāds ārkārtas luksus, bet gan pamatiesības. Un šīs debatas ir aktualizējusi arī to, ka tikai un vienīgi augsta līmeņa datu aizsardzība var aizsargāt mūsu iedzīvotājus. Ņemot vērā pēdējā laikā mēdījos noplūdušos datus par prizmu ideju, es 10. jūnijā griezos pie Amerikas atbilstīgajām varas iestādēm, aizsūtot uh, eh, eh, vecākajam advokātam Amerikas Savienotajās valstīs par šiem jautājumiem, un es esmu runājusi arī ar Holdera kungu zem četrām acīm Dublinas tikšanās reizē. Šajā tikšanās reizē es izteicu savas bažas par prizmu situāciju un pieprasīju paskaidrojumus. Vēlējos runāt arī par datu aizsardzības dažādiem līmeņiem, par dažādajiem līmeņiem, kur tiek piemēroti Amerikas Savienoto valstu pilsoņiem un tādu līmeni, kas tiek pieprasīts Eiropas Savienības iedzīvotājiem. Uh, jo vairākas reizes šis jautājums ir tapis diskutēts arī jūsu komitejā. Tātad saskaņā ar kādu likumu Eiropas Savienības uzņēmumi, kuriem ir sēdeklis Eiropā, būtu jāatbild uz šīm prasībām, jo ārkārtīgi bieži starptautiskām kompānijām ir divi sēdekļi - viens Amerikā un viens ES. E Un es atkārtot un vienmēr esmu uzsvērus, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai patreizējais mehānisms, piemēram, MLR, tiktu īstenots adekvāti un nevis Eiropā tiktu piemērota tāda likumdošana, kas Eiropā tiek uzskatīta par nelikumīgu. Holderkungs un es vienojāmies, ka tiks izveidota transatlantijas ekspertu grupa, kura tieši strādās un runās par Eiropas Savienības iedzīvotāju personas datu aizsardzību. Es vienmēr esmu uzsvērus to, cik svarīgi ir vienoties par Eiropas Savienības un ASV datu aizsardzības ietvarlīgumu, kas paredzētu vienlīdzīgas tiesības tiesiskuma jomā, kā ASV tā ES iedzīvotājiem, jo arī ES iedzīvotājiem ir jāparedz minimālais tiesiskuma līmenis, tāds pats kāds tas ir paredzēts ASV. Un tagad vēlētos eh, pievērsties mūsu datu aizsardzības priekšlikumam, kas ir ārkārtīgi būtisks atbildes etaps kas ļaus mums izvairīties no juridiskās neskaidrības uzņēmumos, kuri, kuriem ir sēdekļi dažādās dažādās, dažādos kontinentos un kur izvēlās piemērot vienu likumdošanas procedūru, kamēr tā var mierīgi izrādīties nelegāla konkrētajā valstī. Tas, ka Eiropas Savienības likumi tiek īstenoti tādos uzņēmumos, kur aktīvi darbojās Eiropas Savienības tirgū, pat tad, ja Eiropas Savienības iedzīvotāja dati tiek apstrādāti vai izmantot ārpus Eiropas Savienības robežām. Prizma gadījums bija sava veida brīdinājums zvans, kurš mums visiem skaidri parādījis, ka steidzam ir jāķerās klāt pie nopietna likuma sagatavošanas gan privātajam sektoram, gan arī tiesību jomā. Jau kāda vilcināšanās nāks par labu tiem, kuri nevēlas stiprināt iedzīvotāju tiesības un datu aizsardzības noteikumus. Un šeit vēlētos nedaudz pieskarties eh, jau daudz parlamentāriešu izteiktajām bažām. Pie tām neatkarīgi no partijiskās piedarības visi deputāti ir vienisprāts, ka šiem procesam ir jābūt prioritējams dabas un pēc iespējas ātrākām. Pie tam šobrīd visas pasaules skatieni ir pievērsti mums, ko mēs daram un kā. Jo, ja mums izdosies sakārtot datu aizsardzības noteikums un vienoties par tiem, mēs būsim izstrādājuši pareizos un varētu pat teikt, zelta standartus visai pasaulē. Paldies! Paldies par jūsu uzrunu, par to, ka likāt uzsvaru uz šo svarīgo jautājumu, kas ir saistīts ar dialogu ar Savienotajām valstīm. Pasauli uz mums raugās, uz mums raugās Eiropas Savienības pilsoņi. Uh, Viņi ir nobažījušies par to, ka viņu privātie dati tiek uh, izmantoti nelikumīgā veidā, tas neatbilst tiesiskas valsts principiem, ne e, Eiropas Savienības tiesību principiem. Un, uh, un vispār nekāda likuma prasībām šāda rīcība neatbilst. Jā. Tagad uh, uzsāksim diskusiju. Man ir pieteikušies uh, vismaz 20 deputāti. Mūsu rīcībā, patiesībā šorīt mēs tikāmies ar Grieķijas ministru un diskutējām. Un uh, tagad šo pēcpusdienu uh, katram runātājam divas minūtes Uh, ir paredzētas, un tad komisārai būs iespēja arī atbildēt uz uzdotiem jautājumiem. Sāksim ar politisko grupu pārstāvjiem, un vispirms vārds Matie kundzei tautas partijas grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji kungs, mm, komisārs kundze, pateicos jums, ka esat pie mums atnākusi, un man ir jautājums par četriem punktiem. Tātad pašreiz eh, ja notikumi ir tiešām šokējoši, jums ir taisnība, ka jāpātrina darbs pie regulas un direktīvas, lai parlamenta nostāja būtu skaidra un eh, spēcīga, un tomēr amerikāņi ir izdarījuši pārkāpumu, un tas mums viņiem skaidri arī jānorāda. Ir jāvē, tiek izvē, ir izveidota transatlantiskā darba grupa ar ekspertiem, bet es uzskatu, ka mums ir jāizteno vēl stingrāka nostāja. Mēs nevaram pieļaut, ka mūsu pilsoņus spiego, kā personas dati nokļūst ASV rīcībā, pat ja tiek minēts nacionālās drošības iegāns, prezidents Obama ir teicis, ka tas ir uh, nepieciešams, lai cīnītos pret uh, Uh, terorismu un ieroču tirzniecību, bet tā kā šī vienošanās starp uh, ASV un Eiropas Savienību nav noslēgta, arī koties nedrīkst. Cerāms, ka darbs pie šī nolīguma virzīsies uz priekšu ātrāk. Uh, e, arī mēs gribētu zināt, cik tālu mēs esam pavirzījušies Eiropas Savienības pilsoņu datu aizsardzības jomā. Vēl viens jautājums, kas man ļoti satrauc. Es uh, arī darbojos Twitterī un konstatēju, ka Twitterī arvien biežāk parādās rasistiski, antisemītiski, homofobi uh, izteikumi. Ko mums darīt, komisārs kundze, lai ja, eh, panāktu, ka šī interneta vietne, tā sakot, nāk pie prāta un vēršas pret šādiem nepieņemamiem izteikumiem un to publicēšanu? Jūs, komisāri, noteikti būsit arī uh, uh, pamanījuši, ka uh, Bulgārijā piekdien ir paziņots, ka spēcdienestu vadītājs būs Piefkovska kungs, kuram uh, it kā ir sakari ar mafiju, tagad ir tas izraisījis sašutumu, ir notikušas demonstrācijas Sofijā un citās pilsētās, paužot protestu pret eh, šā, šā, šie cilvēki iecelšanu amatā. Un eh, jūs teicāt, ka 27. jūnijā tiks um, rezumēta situācija eh, attiecībā uz romiem. Francijā, es gribu teikt, situācija pasliktinās, par to parādās ziņojumi presē pamestā rūpnīcā notika uz, ugunsgrēks, un tur ir divi bojāgājušie, uz Romiem notiek uh, uzbrukumi, tiek mēsti molotovu kokteļi, un viņiem netiek nodrošināta pienācīga aizsardzība. Zipelskundze. kundze. Jā, priekšsēdētāja kungs, ņemot vērā ierobežoto laiku, es diemžēl nevarēšu runāt par visiem jautājumiem, par ko stāstīja Redings kundze, bet runājot par Romu stratēģiju, mums Eiropā ir jāparāda, kā mēs izturamies pret minoritātēm, pirms mēs prasām uh, kaut ko līdzīgu no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalību valstis. Vēl viena lieta, kas sasaucās ar pieminēto jautājumu par datu aizsardzību. Ir jau tādi, kas saka, ka mēs jau zinājām, ka, ka situācija ir šāda. Jau 2009. gadā mums teica, ka amerikāņi ir mūsu draugi un nopietni svarīgi partneri un ka mums ar viņiem ir jāsadarbojas, bet kad mūsu draugi un partneri, ar kuriem mums it kā būtu jāsadarbojas, gluži vienkārši mums aiz muguras uh, iegūst datus par mūsu pilsoņiem un par to nevienu neinformē. Es uzskatu, ka situācija ir gluži dramatiska. Un nav taisnība, ka šie dati tiek izmantoti tikai, lai cīnītos pret terorismu vai īstenotu uh, noziedznieku kriminālu vajāšanu. Pēdējo gadu laikā mēs esam redzējuši pierādījumus tam, ka notiek vispārēja uzraudzība, ka tiek kontrolēta imigrācija, pārkāpjot datu aizsardzības principus. Es domāju, ka mums ar šās regulas pieņemšanu būtu jāpasteidzas. Un vēl vajadzētu padomāt, vai nevarētu iekļaut tādus punktus, kas uh, runā par politiskām lietām, bet vai nevajadzētu darīt kaut ko, lai nepieļautu šādu situāciju un kā nodrošināt mūsu pieņemto normu īstenošanu. Bet amerikāņu prezidents saka, nav jau par ko uztraukties, nav par ko uztraukties Eiropas Savienības pilsoņiem. Uh, Un tagad izrādās, ka arī mūsu dalību valsts tāpat rīkojās. Ko mēs tagad darīsim, ja šos datus izmanto ārvalstīs? Piemēram, Vācijā mums bija pretterorisma datu bāze Un tajā bija iekļauts ne tikai dati par te, terorismu aizdomās turētiem, bet arī par viņu kaimiņiem. Un es domāju, ka mums ir jāpātrina darbs pie regulas un direktīvas par datu aizsardzību. Visi mūsu pilsoņi, neatkarīgi no viņu dzīves situācijas, ir pelnījuši aizsardzību, pat ja tad, pat tad ja viņus tur aizdomās par noziegumu izdarīšanu citā valstī. Uh, Intveldes kundze, paldies priekšsēdētāji, paldies komisārs kundze par jūsu ievadrunu. Gribēju pievērsties diviem jautājumiem. Tātad šis prizmas jautājums, par to noteikti ir jārunā. Jā, cilvēki uzdod jautājumus atkal un atkal un atkal, un mēs to darām jau gadiem ilgi par jurisdikcijas konfliktu starp ASV un Eiropas Savienību, un vienīgā atbild, ko saņemām no komisijas ir tāds, ka mēs neko nevaram darīt, problēma nav, viss tiks atrisināts, ka tiks pieņemti jaunie tiesību akti par datu aizsardzību. Nu, tagad mēs esam tiešām nonākuši tādā situācijā un pilnīgi piekrītu Sipels kundzei, ka mūsu īpašie draugi un sabiedrotie pret mums izturas ne jau nu gluži kā draugi un uh, sabiedrotie, bet viņi pret mums izturas kā pret aizdomās turētajiem. Mums, prot, mēs, protams, kritiz, varam kritizēt amerikāņus, bet arī sevi mums vajadzētu kritizēt, jo amerikāņi ieņem visu to teritoriju, ko mēs ļaujam viņiem ieņemt. Un ja Eiropas Savienībai būtu lielāk, eh, stiprāks mugurkauls, un ja mēs teiktu mūsu eh, draugiem un sabiedrotajiem, kur ir mūsu robežas, jo tā jau nav pirmā reize, ka tā notiek. Jau 2006. gadā mēs eh, konstatējām, ka ASV izmanto SWIFT datus jau gadiem ilgi. Un vai mēs tagad būsim sarūktināti un vīlušies, un tad atkal iznāks, ka pēc pāris gadiem šī situācija atkārtojusies. Varbūt, ka mums vajadzētu vienreiz pateikt amerikāņiem, ka tā nedrīkst darīt. Uh, regulas projekta 42. pāns ko komisija ir paredzējusi darīt, lai to atkal iekļautu regulas projektā, vai komisija varētu paskaidrot, kāpēc starp pirmo uzmetumu, kurš tika nopludināts, kur bija šī klauzula 42. pantā, un tagad oficiālajā projektā šis punkts Eh, jau ir pazudis. Vai tik nebija tā, ka amerikāņi ar sarkanu zīmolu izsvītroja visas tās uh, normas, kas viņiem nepatika? Vai komisija piekrīt tam, ka patvēruma, drošās patvēruma ostas uh, eh, princips ir uh, galīgi likvidēts? Un vēl viens jautājums prizmas sakarā ir uh, GLBT tiesības. Mēs šo GLBT ceļa kārtu esam izskatījuši jau 11 reizes, un pat padome tagad aicina šādu ceļa kārti pieņemt. Un vai beidzot komisija uh, atbalstīs šo priekšlikumu, vai arī gaidīs, kamēr padome un parlaments kopīgi rīkosies. Un vēl viens jautājums par uh, LGBT tiesībām. Nākamā prezidējošā valsts ir Lietuva, un jūlija beigās viņā notiks geju Pride uh, demonstrācija. Šī demonstrācija nav aizliegta, tā notiks kaut kur piepilsētā ar iegānstu, kā varas iestādnes nespēja garantēt drošību šādai demonstrācijai. Uh, Bet komisārs kundze, ja nevar eh, šī valsts eh, nodrošināt eh, šādas miermīlīgas demonstrācijas noris, kā tad var garantēt mūsu institūciju drošību šai valstī? Varbūt tur nevajadzētu rīkot gali, galotņu tikšanās tad. I was still enjoying. Gentīnī kundze. Jā, es vēl. Uh, izbaudīju Sofijas Intveldes pēdējo ierosinājumu. Jā. Tā, es gribētu runāt par četriem jautājumiem. Pirmkārt, par tiesiskuma kontrolas sarakstu uh, vadīja šo darbu mūsu komiteja. Šeit gan ir vairāk runa par komerces tiesībām un administratīvajām tiesībām bet kopš Lisabonas līguma spēka stāšanās, pamatiesības, demokrātija, u, šādi jautājumi ietilpst arī e, Eiropas komisijas kompetence. Kā esat plānojuši paplašināt salīdzināmās tabulas aptvērumu, runājot par tiesiskumu, pamattiesībām, demokrātijas veidošanu? Otrakārt, kā esat pa, iecerējuši panākt, lai dalību valstis atskaitās par šiem jautājumiem ne tikai komerc un administratīvo tiesību jomā. Nākošais jautājums ir tiesiskā palīdzība. Tagad mēs izvērtējam Stokholmas programmu un uh, sastādām nākotnes plānus, bet zaļie konstatē, ka jebkāda sadarbība tieslietās un iekš, uh, Iejaukties lietās um, nevar virzīties uz priekšu, ja netiek uh, atrisināts šis uh, uh, tiesiskas palīdzības jautājums, runājot gan par Dublinu divi, gan par Eiropas arestu orderi un, un citiem jautājumiem, ja neniek, netiek nodrošināta tiesiskā palīdzība, tad nav arī tiesiskuma. Jautājums, kad uh, dienas gaismu ieraudzīs reāls priekšlikums par tiesisko palīdzību. Uh, Un es aicinu nevirzīties tālāk tiesiskās palīdzības jomā, ja netiek nodrošināta tiesiskā palīdzība. Un pēdējais jautājums. Jūs jau runājāt par tikšanos ar Eriku Holgeru par prizmu un datu aizsardzības jautājumiem. Un jūs apgalvojat, ka notiks ekspertu tikšanās starp ASV un Eiropas Savienību, lai atrisinātu neatrisinātos jautājumus, vai šie eksperti jau ir zināmi, vai varat informēt parlamentu par to, kurš šī sanāksme notiks. Kirkopkungs. Paldies, Rustaikungs. Es pavisam uh, īsi. Uh, Īsteikšos eh, par šo citam jautājumu. Kolēģi jau to daudz runājuši, un arī komisāri par to ir daudz runājusi. Eh, manuprāt, vienkārši ir jāpasaka tas, ka mēs eh, zinām, ka terorismu un dažādas ehm, nogazīgie grupējumi izmanto tehnoloģijas pret pilsoņiem, tāpēc arī E, ir jāizmanto tie paši līdzekļi pret viņiem, tomēr tas ir jādara tiesiskā veidā. Mums ir jāievēro ne tikai e, ASV pilsoņu privātums, e, bet jo sevišķi Eiropas Savienības pilsoņu privātums, jo mēs viņus pārstāvam. Es vēlētos arī teikt, ka ir ļoti svarīgi ievākt informāciju detaļas un atbalstīt komisāri un komisā, komisiju viņu darbā, ko viņi veica, lai uh, ievākt nepieciešamo informāciju, nepieciešams e, veikt izmeklēšanu, un jebkurā gadījumā jums ir mans atbalsts. E, un jautājums, kuru es vēlos aktualizēt šobrīd. Nesen mēs viesojāmies Zviedrijā. Un mēs pētījām jautājumu, kas ir saistīts ar nepavadītajiem nepilngadīgajiem. Daudzi bērni nokļūst Zviedrijā, un arī vēl citās Eiropas Savienības eh, perifērās valstīs. Dažkārt viņi ierodas no trešajās eh, valstī, valstīm, eh, kur vecāki šos bērnus vienkārši ir pametuši, kādu iemeslu dēļ. Dažkārt tiek uzskatīts, ka bērnam būs labāka dzīve Eiropas Savienībā, bet citreiz ir citi iemesli, kas, ir, kas nav tik pieņemami. Un, manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai mēs ne tikai rūpētos par, par bērniem, zviedri to dara, un es eh, to arī um, ļoti vēlos uzsvērt, bet ir skaidrs arī, eh, ka eh, vecākiem ir jāpild savu pienākumu. Ja viņi to nedara, tas ir pilnīgi amorāli un nepieņemami. Līdz ar to es uh, vēlētos uzklausīt, eh, kādā veidā komisāra domā, eh, kā šī rezolūcija eh, palīdzēs un ko komisija dara, lai garantētu to, ka šīs te, šī te ehm, atbildības ehm, tiktu ievērotas. Brankskungs. Kad pastāv konflikti starp partijām, kādi Eh, ir principi, pēc kuriem tiek eh, noteiktas eh, tiesības, un otrkārt komisāra minēja to, cik svarīgi ir ievērot tiesiskumu Eiropas institūcijās, un vai viņi var piekrist tam, ka tiesiskums iet pāri valsts robežām, daudz tirāniskas valsts piekop šādu praksi ir likumi, kuri tiek izveidoti uh, Um, balstoties uz kādām idejām un tie eh, pārkāp tiesiskumu. Un tas būtu arī 21. panta eh, pārkāpums eh, pamatiesību hartā, jo šis pants aizliedz diskriminēt cilvēkus balstoties uz politisko viedokli. Un kas būtu jādara pret valstīm, kuras atlaiž cilvēkus Uh, no valsts administrācijas darbiem, balstoties uz viņu politiskās piedarības. Un ir uh, likumi dažās dalībvalstīs uh, attiecībā uz naida izpraustēm pret cilvēkiem, balstoties uz kādiem aizspriedumiem. Un tā kā šajā diskriminācijas sarakstā ir iekļauts arī uh, politiskais viedoklis, uh, Un tagad vārds Ēlerkungam. Viņš ir Eiropas eh, parlamenta delegācijas eh, ASV vadītājs, un tagad es eh, slēdzu runātāju sarakstu, mums tik tiešām ir jāvēro noteikties runāšanas laiks, Ēlerkungam tiek, tiek dos vārds. Jūs sanāk zināt, kā ASV delegācija ir sazinājusies ar komis, komisāri Un mēs arī e, runājām par TLD e, jautājumiem, un amerikāņu kolēģi atsaucās uz juridisko pamatu. Tā nav tikai aģentūru e, prakse, tam ir juridisks pamats ASV. Un kaut arī es tik tiešām saprotu, ka ir eh, ļoti eh, karsts emocijas šobrīd aktuāls, tomēr, ja jūs vēlaties sasniegt mērķus, tad ir arī jārisina jautājumi ar juridisko pamatu ASV, un tas būs eh, ļoti sarežģīts un ilgs process. Mēs ierosinām ne tikai skatīties citā virzienā attiecībā šo TLD uz transatlantisko dialogu. Un tagad šis dialogs darba kārtībā ir nedaudz mainīts un ir svarīgi, lai būtu nepieciešama informācija no jūsu uh, puses, un galvenais uh, arguments no Amerikas uh, puses ir tas, ka šis instruments ir ļoti veiksmīgs, līdz ar to mums nevajadzētu garantēt tikai to, lai būtu kādi līdzekļi diskusijām ar amerikāņiem par aptvērumu. Mums arī vajadzētu nedaudz atsaukties uz to, vai tas ir efektīvi un vai tas nav efektīvi. Līdz ar to mēs priecātos, ja šī informācija varētu tikt iekļaut mūsu sarunās ar amerikāņiem, kas eh, risināsies rudenī, un mēs arī vēlētos šo jautājumu iekļaut darba kārtībā. Vēlamies eh, dzirdēt eh, no jūsu puses kaut ko par šo informācijas apmaiņu. Tagad vārds Foskungam. Paldies. Arī man ir divi komentāri. Viens attiecās uh, uz Eiropas ģenerālu prokuroru, un tad arī uh, runāšu par prizmas sistēmu. Kā jau mēs dzirdējām, tad šobrīd situācija nav īsti pieņemama, un, manuprāt, uh, pietrūkst patiesas vienošanās, un es domāju, ka jūs man varat piekrist tādā ziņā, ka ir divi principi, pie kuriem mums ir jāpieturās šajā parlamentā viens ir eh, tāds, eh, ka nav uzbrukuma bez eh, juridiskā pamata un ka nav arī pieejas bez juridiskā pamata. Un mums ir arī jāievēro Eiropas Savienības datu aizsardzības likumi. Es nedomāju, ka mēs varam vienkārši atstāt šo problēmu ar izraisītajiem uzņēmumiem. Mums ir jāpanāk kāda vienošanās par datu aizsardzību. Jūs jau to minējāt, un manuprāt, starptautiskie standarti vai eh, datu eh, pārraides eh, noteikumi ir viens no svarīgākajiem jautājumiem nākotnē, manuprāt. Un tas arī nākotnē būs jāregulā un jānosaka, kur ir robežas. Tad šis jautājums mums būs joprojām būs jārisina. Un mēs parlamentā arī Eh, veiksim savu ieguldījumu, tā lai mums būtu visatvaroša datu aizsardzība un eh, lai sabiedrība vairāk uzsētos mūsu institūcijām. Un otrkārt, eh, Eiropas ģenerāla prokurors. Tas ir ļoti svarīgs jautājums. Lai būtu ciešāka sadarbības ar policijas spēkiem un tieslietu sistēmām. Es arī domāju, ka mēs varēsim izskaidrot, atrisināt jautājumus, kas ir saistīti ar kriminālu tiesībām Eiropas Savienībā. Protams, ka šeit ir zināms spriedze. Es vēlētos noskaidrot, kad mēs saņemsim šo priekšlikumu, cik tā tas ies, un jo sevišķi. Kāda e, tiesiskā e, pāraudzība būs šajā gadījumā? Citiem vārdiem sakot, kurš eh, pieņems lēmumu, tad, ja kāds uzēsies eh, par eh, Eiropas ģenerāla prokurora rīcību. Paldies! Lapes kundze. Šis jautājums, ko Redīns kundze noteikti atcerēsies, un tas nav tikai jautājums, kas ir jūsu pilnvara, tas ir saistīts arī ar Malcerējums kundzes jomu. Attiecībā šo prizmu programmu Eh, tas ir pamats mūsu transatlantiskajai darba kārtībai. Attiecībā uz eh, cīņu pret eh, terorismu ir liels atšķirības un tik tiešām pietrūkst saiknes šajā jomā. Mums šeit ir ļoti liels iebrukums mūsu privātajā telpā un pamatojoties uh, ar attaisnojumu, uh, ka tas tiek darīts ciņā pret mm, terorismu. Kāds uh, spāņu humorists ir teicis, ka tad, kad cilvēki iziet ielās, tad neviens, viņiem, neviens viņos neklausās, tomēr, kad viņi to dara mājās, tad iespējams viņus tomēr ņem vērā. Un tas ar, arī. Tas arī tas, kas tieši šobrīd notiek. Spānijā drošības ierēdņiem ir liela vāra, ja to salīdzina ar Kribi, tas ir tas pats, un ko īsti Eiropa domā darīt? Pastāv šī lielā problēma. Mēs nejūtamies aizsargāti. Jo sevišķi attiecībā uz ASV. Un kā jau jūs nu pat kā teicāt, Redingas kundze, ja mēs izmantosim šo prizmu programmas ekspertu grupu, tad viņiem mums ir jāzina, tad, ja e, šī programma tiks slēgta, cik mēneši iepriekš mēs zināsim visu informāciju. Latvārds kundze, lūdzu. Paldies. Paldies, Redings e, kundzei par ierašanos. Kā Aldes grupas ēnu referenta attiecībā uz datu aizsardzības regulējumu, man ir Eh, arī jāpieskaras eh, jautājumam par prizmu programmu. Protams, ka es vēlos, lai data aizsardzības standārti būtu augsts šajā regulējumā, tomēr eh, lielākais, kas ir panākts sarunu laikā, ir tas, ka komisija savā projektā nav iekļāvusi šo te 42. Um, pantu. Uh, Tātad, ka nekādas eh, tiesu vai administratīvās eh, iestādes eh, spriedums varētu ļaut atklāt personīgos, personīgos datus. Jūs atteicaties no šī panta. Un vai tagad jūs tomēr atbalstīsiet to, ka šis jautājums atkal tiek iekļauts? Jo pastāv aicinājums eh, pret, eh, pēc šāda eh, panta. Deputāti jau ļoti daudzus uh, gadus uzdod šādus jautājumus, jo sevišķi uh, mana kolēģe uh, Sofija Intvēlda, Albres un es, un pirms 18 mēnešiem bija debatas plenārsēdē. Un jūs aizvien sakāt, ka mums ir nepieciešami uh, ne, uh, kanāli, tomēr viņa tiek izmantot, viņa tiek uh, respektēta, jūs zināt, ka mēs to arī zinām. Līdz ar to es nesaprotu, kādā veidā uh, jūs varat mūs nosādīt šādā situācijā, un ka nekas netiek darīts, un vai jūs mums varētu pastāstīt, kādas ir izredzes attiecībā uz šo transatlantisko datu uh, nolīgumu, un vai tas arī uh, at, uh, attiektos uz uh, operatīvo informāciju, vai tādā gadījumā Eiropas Savienība eh, var eh, noslēgt eh, līgumu ar ASV par šiem jautājumiem? Un attiecībā uz šo transatlantisko ekspertu grupu, kurš tajā piedalīsies, vai informācija, ko sniegs ASV, būs sabiedrībai pieejama? Ābrat, lūdzu. Paldies, priekšsēkums, paldies eh, komisāras kundzei, paldies eh, kolēģiem, kuri aktualizēja arī jautājumu par Eiropas eh, pilsoņu personas datu aizsardzību. Protams, ka tas viss arī atspoguļo dažādas pāraudzības programmas, un tā nav pirmā reize, kad mēs debatējam par šiem jautājumiem. Mums ir bijis jūsu viedokļu apmaiņa īpašajā komitejā Eiropas parlamentā. Mums ir jārunā par jautājumu, kāda ir kompetence un kāda ir kontrole attiecībā uh, uz operatīvo informāciju. Mums ir tiešām par to ir jādebatē, un es uh, domāju, ka mums vajag uh, diskutēt par jautājumu, kā mēs iznoskām noteikumus Eiropā attiecībā uz drošības dienestiem. Tas man ir atvērts jautājums. Protams, ka mums šobrīd nav nepieciešamā kompetence, un tāpēc Es vēlos uzdot jautājumus par ietveru uh, nolīgumu. Attiecībā uz ietveru nolīgumu es eh, kā referents arī vēlētos eh, pie tā strādāt, lai iekļautu tur uh, eh, pamata tiesības, kā kolektīvo tiesību aizsardzību. Un šādām debatēm tiešām ir jārisinās. Tomēr, kamēr mēs nevarēsim šo jautājumu risināt tieši, un nevarēsim tieši ietekmēt uh, drošības dienestu darbību, ir pilnīgi skaidrs, ka mums ir jāsniedz iespēja Eiropas pilsoņiem aizsargāt savus datus uh, pašiem. Un tāpēc es eh, domāju, ka izmaiņas um, regulā, kuras Lutvārdas kundze jau uzsvēra, ka ir nepieciešama apusai atzīšanas līguma, ja ir šāda uh, informācijas nodošana no trešajām valstīm, tas ir ļoti svarīgi. Uh, Un mums arī jārunā eh, par eh, personīgās informācijas apjomu, eh, ko apstrādā Yahoo, Google serveri ir ļoti svarīgi, lai patērētāji varētu nolēmt, kādus datus viņi vēlas sniegt, kādus viņi vēlas publicēt, kādus viņi vēlas apstrādāt. Un tāpēc mums tik tiešām ir jāstrādā Eh, lai būtu spēcīga eh, aizsardzība eh, patērētājiem, ir jāstrādā pie datu aizsardzības noteikumiem, kas būtu vismaz tajā līmenī, kas ir 95. gara direktīvā. Un tas ir tas uzdevums, kas mums stāv priekšā. Un es tik tiešām paļaujos uz komisārs turpmāku atbalstu, arī uz padomas atbalstu. Jo, ko esmu dzirdējis no padomas puses, tas ir diezgan satrāsoši. Nav zīmju, ka viņi virzīs priekš savu mandātu attiecībā uz eh, šo regulējumu un, di un eh, direktīvu par datu aizsardzību. Es tiešām vēlētos redzēt eh, kādu aktīvāku rīcību no padomas puses un arī paļaujos uz jūsu spiedienu šajā jomā, Albrecht kungs. Kā jau mēs zinām, Albrecht kungs ir referents mūsu komitejā par datu aizsardzības jautājumu. Un tagad uh, Gutas kungs. Jūs esat atbildīgs par direktīvas ziņojumu. Paldies, priekšstādātā kungs. Mans jautājums būs īs, jo patiesībā kolēģi jau to, ko es vēlējos uzdot kā jautājumu, noformulējuši. Arī es vēlētos pievienoties to uztrauktajām balsīm, kuras šeit jau izskanēja. Uh, Un eh, komisāra Redinga pati savos ievadvārdos jau uzsvēra to, ka pēdējā notikuma attīstība un tas, kas tika atklāts un nopludināts plašaziņas līdzekļos, it kā mums visiem atver acis. Eiropas Savienībā mēs visi domājām, ka datu aizsardzība ir augstā līmenī, bet tas, ko mums vajadzētu mācīties no šī gadījuma, ir tas, ka augstā datu aizsardzība uh, kas ir panākta Eiropā, to noteikti vajadzētu uzturēt arī mūsu datu apstrādē pasaulē. Tas attiecās kā uz privātu, tā publiskajā sektora rītībā esošajiem datiem, jo tikai tādā veidā mēs varam efektīvi aizsargāt iedzīvotāju pamatiesības. Par to mēs arī iestājāmies Eiropas parlamentā un arī manā politiskajā grupā, sociālistu un demokrātu politiskajā grupā, mēs par to strikti iestājāmies. Uh, Vēlētos izteikt eh, savas cerības, ka arī pārējās politiskās grupas ievēros tos pašus principus proti, lai efektīvi aizsargātu iedzīvotāju pamatiesības, mums ir jāaizsargā viņu personas dati. Un nobeigumā vēlētos pateikties komisārs kundzei par viņas centieniem un vēlētos pateikties, ka komisāra ir strikt iestājusies uz tā saucamo koppieju jo pa, e, padomē varbūt bija nedaudz savādāks skatījums. Tomēr arī citām politiskajām grupām bija tāds uh, uzskats, ka vajadzētu varbūt uh, neiestāties par šo direktīvas pieņemšanu, ja mēs tā vietā varētu dabūt kaut ko no ASV, tā nav. Arī Kelī kungs ir atbildīgs par šo ziņojumu. Paldies, priekšsēdētāji kungs Redings kundze. Jā, es eh, esmu ārkārtīgi ieinteresēts šajā lietā, jo es esmu itra komitejas eh, referents. Un, eh, protams, es kopā ar Elere kungu strādāju arī Eiropas Savienības ASV delegācijā. Ir, protams, jautājumi, ka ja mums izdotos to šobrīd ir pats aktuālākais un labākais brīdis, lai to visu sakārtotu jo mēs sāksim eh, strādāt un balsot ar amerikāņiem par sadarbības pakotni, un tajā vajadzētu iekļaut arī pamatiesības, un tas automātiski iekļauj arī datu aizsardzību. Tātad mums ir iespēja kaut ko darīt. Otrs. Svarīgākais varbūt, ko vajadzētu pieminēt šeit, un to jau pieminēja Redingas kundze. Uh, mums eh, vajadzētu nodrošināt, lai vienāda attieksme būtu kā pret ASV, tā arī pret ES iedzīvotājiem. Mums par to ir jāiestājās. Un ja mēs eh, varētu izpildīt 42. pantu, proti, lai tas tā arī darbotos, tad mums to vajadzētu izvirzīt par prioritāti. Šeit vēlētos eh, uzsvērt to, ko jau citi deputāti šeit pieminēja. Iemesls, ko amerikāņi varbūt eh, minēs kā iemeslu, kāpēc viņi vēlas piemērot citus eh, nosacījumus datiem no Eiropas kā saviem, ir terorisma apkarošana. Protams, pret terorismu ir jācīnās, bet jācīnās tiesiskiem līdzekļiem. Un tas patiesībā šobrīd ir samērā liels izaicinājums kā es, tā arī ASV varas iestādēm. Proti cīnīties pret teroristiem, būt solīti priekšā teroristu rīcībām un vienlaicīgi izpildīt iedzīvotāju pamatiesību prasības un īstenošanu un arī aizsargāt mūsu iedzīvotājus. Un tas attiecās kā uz TTIP, kā arī uz mūsu regulu un ceru, ka tas arī notiks kā realitāte. Sogorkungs lūdzu. Paldies! Mūsu amerikāņu draugi ir nomainījuši savu, savu saukli Yes we can uz Yes we scan. Un es vēlētos varbūt uzdot jautājumu, vai jums neliekas, ka nākotnē vajadzētu tomēr Bildenbergā notikusī slepenā sanāksme, vai jums liekas, ka tā vajadzētu rīkoties? Ja Delī telegrafa žurnālists izteica komentārus jums vakardien, un jūs preses sekretārs arī nenoliedz, ka jūs esat piedalījusies šādā slēgtajā, slepenajā sēdē. Lūdzu, vēlētos dzirdēt jūsu komentārus. Saugurkungs turpina. Uh, Redings kundze, es nelasu Delī telegrāfu, es nezinu, par ko tur ir rakstīts, vai jūs varētu mani iepazīstināt ar to? Sagurkungs runā bez mikrofona. Yes, yes. Tātad, uzdodiet jautājumu pēc būtības. Sagurs saka, varbūt jūs varētu parunāt ar jūsu press sekretāru. Vakar Dēlī telegrāfa žurnālists pēc eh, komisijas preses konferences jautāja, vai tā ir taisnība, ka jūs esat apgalvojis, ka jums būs, eh, zinām, teikšana Ungārijā paredzētajās vēlēšanās nākamajā gadā. Vai jūs varētu izteikt komentāru par to? Madame Guillaume. Guillaume Skundz, lūdzu. Es biju paredzējis runāt par prizmu, bet runāšu par kaut ko citu. Gribu teikt, ka mani ļoti uh, satrauca neadekvāta grupu institūciju un iestāžu attieksme pret romiem. Un es gribu runāt par situāciju, romu situāciju Francijā. Te iznāk konstatēt, ka ir tāda selektīva uh, atmiņa. Problēmas it kā sākās tikai pagājušajā gadā, bet gribu atgādināt, ka jau Sarkozī prezidentūras laikā tika uzsākta Romu vajāšana, stigmatizācija un diskriminācija. Un tāpat ir uh, um, selektīva atmiņa vai atmiņas melnie caurumi, runājot par uh, evakuāciju, dažkārt uh, tā tiešām ir nepieciešama ņemot vēro slikto sanitāros apstākļus dažās uh, apmetnēs. Tāpat nedrīkst aizmirst, ka daudzās pašvaldībās tiek veikti integrācijas pasākumi. Gribu to teikt jums, Matie kundze, jūs nezināt, jau 400 cilvēkiem uh, tiek sniegts atbalsts arī izmantojot Eiropas Savienības finansējumu. Un es aicinātu arī citviet darīt tikpat daudz Roma integrācijas joma. Es gribu teikt, ka ir publicēti vairāki ziņojumi par Romu situāciju izcelsmes valstīs. Šeit ir ļoti drūma un negatīva aina. Uh, Uh, zīmēta attiecībā uz uh, mājokļiem, uh, izglītību un citiem jautājumiem. Jautājums, vai esat paredzējuši pāriet nākošā etapā, lai visas dalību valsts varētu pilnībā uzņemties un pildīt savus saistības un atbildību? Rumēvis Redzkungs, es runāšu lakoniski, jo man ir tikai divi jautājumi, ko vēlētos piekabināt klāt jau kolēģi uzdotajiem jautājumiem. Tātad mani jautājumi ir ļoti konkrēti. Kāds ir vice priekšsēdētāja vietnieces novērtējums par pilotu grupas darbu, kura šobrīd nodarbojas ar čigānu stratēģijas īstenošanu? Un kā jūs eh, vēlētos redzēt šīs pilotgrupas darbu tālākā redzējumā. Otrs jautājums ir, tam ir nepieciešama zināma priekšvēstura. Es esmu pret diskriminācijas direktīvas referents, un mēs runājam par disk, cīņu par diskrimināciju balstītu uz vecumu, seksuālu orientāciju, ticību un citiem kritērijiem. Un šobrīd šī direktīva ir nobloķējusies padomē, un to ir izdarījuši vācieši. Es domāju, ka mums vajadzētu pašiem atgādināt sev, ka mēs parlaments jau esam vismaz 11 reizes aicinājuši atbloķēt šo veto. Es zinu, ka komisija dara viss, kas tās spēkos, bet tagad mans jautājums. Iespējams, ka situācija šobrīd ietekmē arī tas, ka mēs esam komisijas mandāta beigās, un eh, mēs eh, šā mandāta sākumā uzsākām darbu pie šī jautājuma, bet varbūt, ka komisijai vajadzētu vairāk piestrādāt pie šī jautājuma atrisināšanas, jo padomēji vajadzētu tomēr pavirzīties priekš un nebūt tik iecirtīgai. Prieksēdētājs Jaholīno kungs. Paldies, prieksēdētāja kungs. Man ir trīs eh, īsas dabas komentāri. Eh, neskatoties uz to, ka jūs, eh, komisārs kundze, jau pieminējāt jūs sasniegums, proti, ka vajadzētu izpildīt pamat tiesību hartu, tad uh, patiesībā par cietumiem atbildīgas ir dalību valstis, bet eh, par to runa iet arī Stokholmas programmā. Šī Stokholmas programma mums sniedz iespēju piemēram pārpildītos cietumos saņemt atbildību, bet kā Redings kundze vēlētos to sakārtot? un eh, iespējams, ka to vajadzētu paredzēt arī daudzgadu finanšu plānā. Un eh, par prizmu man jau nebūtu nekas piebilstams, šeit tik daudz, kas jau ir izskanējis. Vēlējos tikai pateikt to, ka mēs eh, šobrīd piedzīvojam tādu uzticēšanās pārkāpumu, ko salabot vairs nebūs iespējams. Un komisija mums ir parādā atbildi. Un visbeidzot, runājot par Eiropas prokuratūras institūciju. Mēs um, tagad mēģinām sagramot to informāciju, ko Redings kundze mums sniedza, bet uh, jūs jau pieminējāt, <clears throat> ka tā būs uh, organizācija ar eh, strikt atrunātām pilnvarām, un eh, tā nodarbosies galvenokārt, teiksim, ar naudas atmazgāšanas jautājumiem un nod, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas Eiropas līmenī. Lieliski! Bet eh, tiešām prokuratūrai Eiropas līmenī tad būs jācīnās pret organizēto noziedzību un jāveicina policijas un tiesību sargājušu iestāžu sadarbību starp dažādām dalību valstīm. Jūs izskatāties nogurus, priekš eh, komisāra kundze. Prieksēdētājs, jā. Ir citi deputāti, kuri alī vēlētos izteikties, un tāpēc man visu laiku jūs ir jāsauc pie kārtības. Nākamā runātāja Gomes skundze. Jā, lielākā daļa šeit jau izskanēja, bet eh, vēlētos pajautāt par Romu stratēģiju. Eh, jūs eh, teicāt, ka ēna referenti tiek un tiks iesaistīts arī pilsoniskās organizācijas, bet iespējams, ka mums visiem nāks par labu uzzināt vēl vairāk par reālo iespaidu dzīvē jo netik reci gadās, ka gan politiskas gribas trūkuma dēļ, gan arī uzraudzības dēļ, un tas jau tic šeit izskanē e, pieminēts vairākas reizes Roma integrācijā. Vēlējos pajautāt, vai jūs vēlaties atbalstīt šāda veida ēnu ziņojums arī nākotnē, jo mēs e, tikko esam iesnieguši pilotu projektu, lai palīdzētu pilsoniskajām organizācijām un šāda veida uzraudzībai turpmākajos divos gados un vēlētos dzirdēt jūsu viedokli. Un otrs jautājums par tavarešu ziņojumu, jūs to jau pieminējāt. Kaut arī mums par šo ziņojumu ir jābalso plenārsēdē. Ir patiesībā šajā ziņojumā priekšlikumi un rekomendācijas, citu starpā izveidot starp institucionālu trīspušu sarunu grupu, lai uzraudzītu. Un uh, ir ideja arī izveidot Kopenhāgenes augsta līmeņa darba grupu, kuram tiktu piešķirts īpašs mandāts. Vēlētos dzirdēt jūsu idejas par šiem priekšlikumiem. Fletras kundze. Merci, monsieur président. Paldies, Priekšsēdētāji kungs, es vēlējos Redingas kundze ar jums apspriest to, ko jūs esat paredzējusi darīt pēc tā, eh, lai sekotu uh, ziņojuma izpildē par nelegālo cipa eh, pārlidojumu programmu. Nu jau tagad uh, pagājis praktiski gads kopš šā ziņojuma pieņemšanas, un Lietuva tagad būs prezidējošā valsts Eiropas Savienībā, bet šī valsts uh, arī tika kritizēta par to, ka tika pārtraukta krimināla izmeklēšana šajā jautājumā, lai izmeklētu parlamenta ziņojumā minētos uh, faktus, ko pat apstiprināja Eirokontrola dati. Uh, pa, an, ANO cilvēku tiesību padome augstais cilvēku tiesību komisārs arī savā uzrunā pauda bažas par valstu spēju virzīt uz priekšu izmeklēšanu. Tagad uh, upuriem cietušajiem ir jāvēršas tieši Eiropas cilvēku tiesību tiesā, lai panāktu taisnību, tas skar Lietuvu, Poliju, Rumāniju tiešām ir uh, grūti uh, īstenot atbildību, sākt pie atbildības vainīgos un jautājums, kādu nostāju jūs esat iecerējusi ieņemt šai jomā un kā pārtraukt šās negatīvās prakses turpināšanu, kā ASV darbojas Eiropas Savienības teritorijā netraucēti un to apliecina arī pēdējie fakti par uh, Uh, Eiropas Savienības pilsoņu personisko datu izmantošanu ASV, mēs nevaram panākt, ka mūsu partneri respektē tiesību normas, mēs pat esam kļuvuši par līdzdalībniekiem šais pārkāpumos. Morvai kundze. Paldies, komisārs kundze, mēs jau. Uh, uh, dzirdējām, ka Obamas lozungs no Yes we can ir kļuvis par Yes we can. Uh, ka tagad tiekot noklausītas privātas sarunas, ka tikot lasīti personiskie ēpasti un tā tālāk. E, apvienotā karaliste noklausoties pat G8 sarunas, līdz to nākas secināt, ka šī situācija cilvēktiesību jomā ir diezgan uh, slikta, vai tas tomēr nav dīvaini, ka runājot par cil, uh, datu aizsardzības jautājumiem, jūs visvairāk satrauc Ungāriju, kaut gan Ungārijā ir uh, datu aizsardzības ombuds un atbilstoša iestāde, vai tiešām nebūtu pienācis laiks, uh, ka, uh, izmantot šo informāciju, kas ir jūsu rīcībā, un varbūt pārtraukt transatlantisko karu pret Ungāriju? Otrs jautājums. Jā, protams, mēs esam daudz ko no jums mācījušies, no eh, Taverēša kunga, kā izcila eh, zinātnieka, par to, ka jānodāla dažādas varas, ka jābūt ir dažādiem eh, līdzvaram starp dažādiem varas zariem. Es gribēju turpināt Šogora kunga jautājumu. Tātad, uh, kā notika šīs sarunas, ar ko jūs runājāt un kā tas saskan ar uh, preses brīvību, ja jūsu pārstāvi atsakās sniegt jebkādu informāciju presē par augstākā līmeņa uh, grupas tikšanos vai kaut kas tika runāts par Ungāriju, par uh, uh, Ungārijas nākamajām vēlēšanām, jo Ungārijas presē ir ļoti daudz rakstīts par šo informāciju. Lūdzu, respektējiet uh, varas dalīšanas principu pati un esiet atklāta un atbildiet uz Eiropas parlamenta deputātu jautājumiem. Sala Frankas kungs. Jā, paldies, priekšsēdētāji kungs. Vispirms vēlējos pateikties komisijas viceprezidentei Redingas kundzei par viņas čaklo darbu, par viņas deksmi darbā un apņēmību. Viņa pareizi reaģēja, kad Guardian publicēja šo informāciju, un tāpat arī Washington Post publicēja, un viņa uzdeva pareizos jautājumus mūsu amerikāņu partneriem. 14. jūnijā Redingas kundze nosūtīja vēstuli ASV tieslietu ministram pēc ministru sanāksmes, un tomēr uh, nevis mums ir zināms uh, šai komitejā. Uh, tika, šeit ir kāds uh, literatūras kritiķu piemērs, ka šie kritiķi ir tik ļoti aizraušies ar kritiku, ka viņiem pietrūcis laiks vispār lasīt romānus, kurus viņi ir kritizējuši, vai tik mēs nenākam tādā pašā situācijā. Tātad. Uh, Eiropas Savienības pilsoņi un citi pilsoņi, kuri tiek turēti aizdomās par teroristiskām darbībām, tiek novēroti. Revidingas kundze teica, ka Eiropas Savienības pamat pilsoņu pamattiesības nav apstrīdamas. Mūsu pilsoņiem ir tieši tādas pašas tiesības kā ASV pilsoņiem. Vai Redingas kundze varētu mums sniegt paskaidrojumu šajā darbā, kādi jautājumi nav atrisināti transatlantiskajā darba grupā, un ja situācija nav apmierinoša, vai tā var, vai jūs varat izdarīt spiedienu šo darba grupu. Veida Šolcer kungs. Uh, Jūs uh, runājāt, uh, komisārs kundze, daudz par uzticību starp Eiropas Savienību un ASV, bet šeit būtu jārunā par godīgumu. Es gribētu atgādināt kādu pētījumu uh, par krimi, kibernoziegumu apkarošanu. Šā ziņojuma publiskācija ir notikusi 20. februārī. Un gribu atgādināt eh, šajā eh, pētījumā paustos bažas. Mēs patiesībā neesam izdarījuši nekādus secinājumus no šās situācijas un būtu varbūt labi iekļaut atkal uh, Eh, projektā 42. pantu. Mēs tāpat apspriežam transatlantisko tirzniec, brīvās tirzniecības nolīgumu, bet mēs, protams, šo jautājumu nevaram atrisināt ar tirzniecības nolīgumu starpniecību. Ko tas viss jums būtībā nozīmē? varbūt mums būtu jāliek akcents uz datu aizsardzības eh, jautājumiem un ko tad darīt ar tirzniecības nolīgumu. Paldies, eh, saka Jāroks kundze. Mēs nu pat uh, sieviešu tiešie komitejā runājām par uh, Romu stratēģijas atsevišķiem aspektiem un to izvērtēšanu. Mēs ļoti gaidām jūsu paziņojumu par situāciju dažādās valstīs, to jau arī norādīja kolēģi šajā komitejā. Bet es gribu teikt, ka mēs pēdējā gada laikā redzam, vien, ka viens no lielākajiem šķēršļiem ir tas, ka nav nekādu rādītāju, pamatu līmeņu un kvantitatīvu mērķu, kas mums palīdzētu izvērtēt sasniegto progresu. Uh, Mums, protams, ir nepieciešami ēnu ziņojumi no pašu Romu pārstāvjiem, par, eh, lai mēs varētu spriest par to, kā šīs programmas patiešām darbos. Tā kā nav ne stimulu, ne eh, sankciju eh, šobrīd, tad ir grūti nodrošināt taustāmu labu rezultātu sasniegšanu. Gribētu jautāt komisārs kundzei, vai ir reāli e, sadarbībā ar nacionālajiem kontaktpunktiem izveidot tādu kā salīdzināmo tabulu par Romu integrācijas jautājumiem, kas mums palīdzētu izmantot salīdzināmus rādītājus un prasīt, lai dalību valsts ievieš skaitliskus e, mērķus un mērķus rādītājus. Šobrīd šāda pieeja, šādi mērķi ir paredzēti tikai Ungārijā, tie ir uzrakstīti uz papīra. Papadopulu kundze. Paldies. Uh, Priekšsēdētāja Redingas kundze Eiropas pilsoņu gadā galvenā doma ir tāda, uh, ka pilsoņi piedalās demokrātiskos procesos un lēmumu pieņemšanā. Bet tagad mēs saskaramies ar veselu virkni šokējošiem faktiem. Nu pat tika veikti drastiski taupības pasākumi Kiprā, kas apdraud Eiropas Savienības pilsoņu tiesības uz uh, Uh, personisko īpašumu un uzkrājumiem. Grieķijā uh, tiek uh, ierobežots plurālisms, slēdzot nacionālo televīziju un rādio. Kā mēs varam atgūt mūsu līdzpilsoņu uzticību, ja notiek šādas lietas? Un vēl tās tagad ir konstatēts, ka ASV pārkāpt Eiropas Savienības pilsoņu tiesības uz privātās dzīves aizsardzību, kā mēs varam atgūt pilsoņu uzticību. Uh, Priekšsēdētāji kungs, uh, jā, mums tiešām ir nepieciešama gara diskusija šajā jomā. Praktiski visi deputāti ir izteikušies, varbūt uh, divas deputātes, Maķē kundze un Zipels kundze, ir lūgušas vārdu otrais. Uh, Vai, ja nu jūs pavisam īsi varētu uzstāties, ā, Tavārieša kungs arī vēlas runāt. Tātad Tavārieša kungs uh, uzstāsies, un vai jūs abas kolēģis tomēr atteiktos no, no sava lūguma runāt vēlreiz? Tātad Tavārieša kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs, viceprezidents kundze. Es gribu runāt par otro pantu. Jūs uh, šeit atsaucāties uz diviem ziņojumiem, pagaidīsim, lai tie tiek nobalsoti plenārsēdē. Bet šajā uh, Ungārijas sakarā bija uh, runa par Ungārijas nacionālās drošības likumu, kas gan vēl nav atspoguļot šajā ziņojumā, bet es esmu lūdzis, lai man uh, uh Ungārijas varas iestādes man iesniedz oficiāli šā likuma tūkojumu, jo šajā likumā ir atļauts nu, veikt noklausīšanos gan tiesnešu birojos, gan prokuroru, prokuroru noklausīšanos, gan citu ierēģu noklausīšanos. Jūs varat iedomāties, kā tas saskar, saskan ar varas dalīšanas principu un pilsoņu tiesībām uz privāto dzīvi. Un es tagad gribētu pievērsties otrā panta jautājumā jautājumam. Mūsuprāt, otrais pāns ir uh, vērtību integrēts kopums, ko nevar kvantitīvi, kvantitatīvi izvērtēt. Šeit ir nepieciešams politisks lēmums un pāraudzība. Un, un tādēļ mēs lūdzām arī, lai tiktu izveidot Kopen Hāgens augstā līmeņa darba grupa un lai šeit būtu brīdināšanas sistēma paredzēta otrā pāntas sakarā, lai tiktu izveidots tiesiskuma mehānisms. Un arī es gribētu dzirdēt jūs viedokli par Kopenhāgens augstā līmeņa grupu. Priekšstādātājs kolēģi, uh, klātesošie lūdzu ievērojiet klusumu, jo tagad mēs uzklausīsim komisāras atbildes uz uzdotiem jautājumiem. Tas prasīs zināmu laiku, bet esiet pacietīgi, šis uzda, uz, jautājums ir ļoti svarīgs un sensitīvs, un tad mēs pāriesim pie balsošanas. Komisārs kundze, vārds jums. Jā, jūs priekšsēdētāji kungs man uzdevāt pilnīgi ne, neiespējam, neizpildām uzdevumu atbildēt uz visiem šiem uzdotajiem jautājumiem, kas būtu pelnījuši pamatīgāku atbildi, uh, un tas prasīt vēl ilgāku laiku. Es gribu atbildēt īsi uz vienu jautājumu, uz Bildenbergas konferenci un šo citātu, kas it kā ir parādījies dažos plašsaziņas līdzekļos. Es tik gribu teikt vienu teikumu. Visam tam nav nekāda sakara ar realitāti. Ne vismazākā sakara ar realitāti. Un tagad pāriesim pie nopietnām lietām datu aizsardzības pakotne. Es piekrītu tiem visiem tiem deputātiem, ka ir nepieciešama pakotne, ir nepieciešama regula un direktīva. Un piekrītu visiem tiem, kuri uzskata, ka ir viena nopietna sarkanā līnija, proti eh, tiesības, kas ir ierakstītas 1995. gada direktīvā. No tā es neesmu gatava atkāpties. Un mums ir jāstur savā māja kārtībā, jāuztur kārtība savā mājā. Un tā ir tā atbilde, ko mēs varam sniegt mūsu amerikāņu sarunu partneriem. Mums tas ir ļoti steidzams jautājums. Mums ir skaidri jādefinē mūsu noteikumi, uh, tie, šīs normas jāievieš, un tas nozīmētu, ka šīs normas attiektos uz visiem tiem uzņēmumiem, kas darbojas Eiropas Savienības teritorijā, neatkarīgi no to izcelsmes valsts vai uh, ģen, galvenās mītnes vai uh, tehnoloģiskās bāzes atrašanās vietas. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Tagad eh, kāda ir situācija datu aizsardzības eh, jomas eh, reformu sakarā? Jūs jautājāt par padomi. Jāsaka, ka signāli bija ļoti dīvaini un pretrunīgi par padomes veikumu gribu aug, paust augstu novērtējumu īrijas prezidentūrai, kura ir tiešām veikusi milzīgu darbu, strādājot pie regulas pirmās līdz ceturtājai nodaļai. Un ir sagatavojis pārskatīto projektu padomē, padomē tas ir guvis atbalstu kaut arī bija ļoti mazs dalību valstu mazākums, kas centās bloķēt šo projektu, bet tomēr absolūtais vairākums atbalstīja šo priekšlikumu. Runājot par direktīvu, jau ir pabeigts pirmais lasējums padome. Tātad padome virzās lab, labā tempā uz priekšu, un esmu pārliecināta, ka padome un parlaments pēc šī uh, trauksmes signāla prizmas lietas strādās, eh, lai lēmumi tiktu pieņemti vēl pirms eh, nākamā gada vēlēšanām. Tātad par šo prizmas lietu. Es gribu teikt, ka patiešām 10. jūnijā nosūtīju vēstuli Erikam Holderam, lai lū, uzdotu ļoti precīzus jautājumus. Un ir tiesa, ka daži no šiem jautājumiem ir saņēmuši atbildi, tad, tad ir, uh, mēs saņēmām atbildi šiem jautājumiem mūsu tikšanās reizē īrijā, bet ir tiesa arī, ka nesmu saņēmusi atbildi uz visiem jautājumiem, un tādēļ mana kolēģa Malmstroma un es esam atkal nosūtījuši vēstuli ASV ģenerāla prokuroram, uh, norādot, ka mēs uh, nesaņēmām visas atbildes uz 10. jūnija vēstulē uzdotajiem jautājumiem uh, mūsu tikšanās reizē, un mēs būtu ļoti pateicīgi, ja varētu mums nosūtīt atbildes uz uzdotiem jautājumiem pēc iespējas ā, drīz. Mūs īpaši satrauc savākto datu apjoms, programmas aptvērums un uh, Uh, tiesiskās uh, kontrolas īstenošanu par šīm darbībām. Tātad tā ir viena no diskusija, viena daļa šajās diskusijās. Otra daļa ir tāda, ka es un Cecīlija Malmstroma esam lūgušas, lai šīs uh, grupas tikšanās notiktu jūlijā, nevis kaut kad nezināmā nākotnē. Bet uh, mēs vēlamies saņemt atbildi uz mūsu vēstuli vēl pirms grupas tikšanās. Tātad, eh, protams, mans paziņojums pēc sanāks tikšanās ar Eliku Holderu ir Eiropas komisijas oficiāls paziņojums. Ceru, priekšsēdētāji kungs, ka visi šīs komitejas locekļi var saņemt eh, šā oficiālā paziņojuma eksemplāru. Tagad jautājums par to, kā komisija ir izstrādājis data aizsardzības um, normas. Jūs zinat, ka pirms 18 mēnešiem padome iesniedz komisija iesniedza priekšlikumu, tas bija komisijas priekšlikums. Visi iepriekšējie uzmetumi nav komisijas priekšlikums. Un tagad eh, runājot par šo konkrēto jautājumu, kas tika uzdots par vienu pantu, kurš ir parādījies vienā uzmetumā, tātad šis 42. pants. Ja jūs lasat 19, 90. apsvērumu, tad varat konstatēt, ka Eh, tas parādās, atspoguļojas eh, regulas projektā. Tātad eh, trešo valstu tiesību aizsardzības iestādēm ir jālūdz informācija pa juridiskiem oficiāliem kanāliem. Es zinu, ka parlamentā jau ir sagatavoti grozījumi, lai šo apsvērumu pārveidotu par pantu, nu tad parlamentam ir jāuzņemas sava atbildība. Ja parlaments uzskata, ka šis apsvērums būtu jāpārveido par pantu, nu tad lai tā arī notiek un man nav pret to iebildumu. Tomēr vēlos norādīt, ka patriota akts, kas tika pieņemts 2011. gadā, un visas tikšanās, kas mums ir bijušas ar ASV, eh, jāsaka, ka, ja mēs, eh, ka tiek uzskatīts, ka, ja dati tiek prasīti nevis pa oficiāliem kanāliem, bet uh, tas ir tieši uzņēmumiem, tad uh, tas ir starptautisko tiesību normu pārkāpums, un tas arī atspoguļojas šajā uh, apsvērumā. Protams, izlūkošanas darbības jau notiek, un tas neietilpst mūsu kompetence. Jāsaka, paziņojumā, kas tiek publicēts pēc tikšanās ar Holderu, kungu pamat pilsoņu pamattiesības, kas ir ierakstīts mūsu pamat dokumentos, netiek atceltas, tās joprojām ir spēkā un ir jāievēro. Tātad pilsoņu pamat tiesības ir jārespektē. Par to nav šaubu. Nākošais jautājums par procesuālo tiesību pakotni. Kā jau es norādīju ievad eh, uzrunā, darbs eh, šajā jomā notiek un šajā pakotnē ir iekļaut arī tiesiskā palīdzība. Es jau vairāk kārt parlamentam esmu devusi šādu solījumu un es skaidri to esmu pateikusi arī padomēji ja ir nodrošināta piekļuve advokātam un mēs, mums ir nepieciešams pievērsties tiesiskai palīdzībai un domāt par neaizsargātajiem, aizdomās turētajiem, un eh, drīz šīs projekts nonāks eh, jums uz galda, un tad jūs varēsiet redzēt, kas vēl ir darāms. Tātad eh, jūs jau daudz gaida liels darbs pēc vasaras atvaļinājuma. Tālāk par nepama, eh, nepilngadīgajiem patvēruma meklētājiem, eh, kurus nepavada pieaugušiem. Es atvainojos, ka, ka es runāju tik daudz un tik gari, bet, nu, neko nevar darīt. Es gribu atbildēt uz visiem šiem jautājumiem. Tātad direktīvas 19. pantā runājot uh, par 2008. gada līdztiesības direktīvu. Šī, dire, šī direktīva ir nobloķēta. Katra uh, prezidentūra cenšas atbloķēt situāciju. Katreiz reakcija ir viena un tā pati, un jūs arī noteikti zināt, apmeklējot dalību valstis, nākas konstatēt, ka ne tikai viena dalību valsts bloķē šo situāciju, bet vesela dalību valstu grupa un tā kā šīs lēmums ir jāpieņem vienbalsīgi, tad nekas uz priekšu padomē nevirzās. Kādēļ šīs priekšlikums netiek atsaukt? Tas ir principa jautājums, tas ir labs priekšlikums, dalību valstu lielais vairums to atbalsta. Kādēļ tad man vajadzētu atsaukt šo direktīvas projektu? Šīs priekšlikums joprojām ir uz galda, parlaments to atbalsta, dalību valstu vairums to atbalsta, un tām dalību valstīm, kuras bloķē virzību, būtu jārīkojas un jāmaina savu nostāju. Un eh, jāmeklē kompromiss. Romu jautājums ir jauns Eh, juridiskais ietvars kopš 2011. gada, ko atbalst, ir atbalstījis eh, arī Eiropas padome, ne tikai Eiropa padome, un eh, ir nacionālās stratēģijas Romu integrācijai. Tagad mums jāsaglabā šīs tēmas, jāiet viens solis uz priekšu, nākošnedēļ tiks iesniegts uh, padomes eh, lēmuma projekts par nediskriminācijas principu. Un es nākam nedēļ iesniegšu divus dokumentus, tātad paziņojumu un padomes rekomendāciju, eh, izvērtējot pašreizējo situāciju. Mēs visi apzināmies, ka daudz kas vēl ir jādara, mēs visi ieteicam dalību valstīm uh, izmantot eh, pieejamos instrumentus, finansējumu, kas līdz šim nav izmantots un tā arī politiskās iniciatīvas iesaistot pašvaldības un pilsonisko sabiedrību. Dalību valstīm es piekrītu, tam tiešām ir jāizveido kontrols, uzraudzības mehānisms, ja mēs vēlamies virzīties vēl tālāk uz priekšu. LGTB stratēģija un ceļa karte komisijai ir šāda ceļa kārta jau kopš esmu stājusies amatā. Mēs balstāmies uz trim pīlāriem. Pirmkārt, likumdošanas priekšlikumi un iniciatīvas par vienlīdzīgu attieksmi un nediskrimināciju, kas tiek izvērtēta komisijā pirms to pieņemšanas. Piemēram, kvalifikācijas direktīvas izskatīšana tika apturēta attiecībā uz patvērumu piešķiršanu tieši tādēļ, ka bija uh, pieļauta diskriminācija pēc seksuālās orientācijas. Mēs uh, šo diskrimināciju izsvītrojām un tad tikai varējām turpināt darbu pie uh, šī priekšlikuma. Tātad mēs izvērtējam katru tiesību aktu projektu no šā viedokļa. Tālāk komisijai jāizstrādā uh, likumdošanas projekti, lai vērstos pret uh, šādu diskrimināciju. Eiropas Savienības tiesa, uh, piemēram, vēršas pret homofobām tendencēm futbolā, atzīstot, ka homofobi paziņojumi ir diskriminācija. Tāpat mēs raugāmies, lai tiktu ievērots tiesību normas. Mēs esam saukuši pie tiesas dalību valstis, piemēram, Maltu, uh, un Malta ir mm, grozījusi likumdošanu, lai nodrošinātu personu brīvu pārvietošanos un nediskriminācijas principu, un es vienmēr iejaucos, ja ir kaut, kādi, uh, kaut kādas problēmas un pārkāpumi, un arī mēs atbalstām nevalstiskās organizācijas, kas darbojas, lai nodrošinātu vienlīdzīgas tiesības LGTB. Es domāju, tagad runājot par uh, salīdzināmo tabulu, tiesību normu salīdzināmo tabulu, uh, šeit nevajag uh, jaukt divas lietas. Tātad balstoties uz e, šādu salīdzināmo tabulu, desmit valstis ir saņēmušas specifiskas rekomendācijas. Eiropadomei tās ir jāapstiprina, paskatīsimies, vai padome to darīs. Jo, ja padome atbalstīs šādas rekomendācijas, tas nozīmēs ļoti lielu soli uz priekšu. Bet es piekrītu arī tiem, kuri saka, ka tas jau neatrisina pamat jautājumu par tiesiskumu. Ko Kopenhāgenas uh, dilema un uh, kodolierocis uh, septītais pāns. Ko tad mēs darām, lai atrisinātu Kopenhāgenas uh, dilemu, jo eh, patiesībā šo septīto pantu nevar piemērot. To ir apspriedusi padome gan aprīlī, gan jūnijā. Eh, un eh, komisija 28. augustā pirmo savu sanāksmi pēc atvaļinājuma veltīs tikai šā jautājuma izvērtēšanai, un komisijas prezidents nāks klajā ar uh, runu par stāvokli Eiropas Savienībā, arī runājot par šo jautājumu. Un novembrī notiks plašs seminārs par tiesiskumu jautājumiem, kā jau es to esmu paziņojusi. Tātad mēs meklējam risinājumu, kas nav saistīts ar kādu konkrētu problēmu risinājumu, bet tas būtu tāds horizontāls risinājums, kuru varētu izmantot ikreiz, kad mums jāvirzās uz priekšu. Es jau padomēju, to esmu skaidri paziņojis un arī jums teikšu, ka, manuprāt, labākais risinājums būtu uh, kaut kas līdzīgs 122. pāntām, kā tas ir paredzēts ekonomikas jomā, un tam būtu nepieciešams grozīt Eiropas Savienības līgumu, bet es domāju, ka visām institūcijām būtu jāpadomā par to, kādus risinājumus mēs varētu rast, uh, balstoties uz pašreizējiem uh, līgumiem un uh, kādi līguma grozījumi būtu nepieciešami. Esmu arī izlasījusi Tavārēsa kunga ziņojumā ierakstīto un ja plenāri sēde to atbalstīs, tad varētu izveidot augstu līmeņu Kopenhāgenas grupu, uh, Tas būtu viens no tiem pasākumiem, ko mēs varētu arī paredzēt, bet, nu, jāpagaida vispirms, ko par to teiks plenāra sēde. Par, tātad, balstojot par jūsu šodien pieņemto ziņojumu. Tālāk tā vārēs kunga teiktais par Ungārijas uzraudzības likumu. Jā, komisija ir informēta par bažām šā likuma sakarā, bet pirms mēs ko varam darīt, mums vispirms nopietni ir jāizanalizē šis likums. Jūs zināt, kad komisija nāk klajā ar analīzi un priekšlikumiem, mēs rīkojamies kā tīri juridisks fórums, un mums vienmēr ir nepieciešama ļoti pamatīga juridiska analīze. Tālāk par Bulgāriju. Es ceru, ka Bulgārija spēs īstenot ilgtspējīgas reformas, un runājot par šo pagājušu nedēļu uh, izvirzīto kandidātu, tas tika atsaukts un cerams, ka amatā ieceltā persona atbildīs visām izvirzītajām prasībām un kritērijiem. Un uh, runājot par Eiropas uh, parlamentu rezolūciju uh, pēc Flotras kundzes ierosinājuma par Uh, patiesības noskaidrošanu cipu lidojumu sakarā, tātad esmu lūgusi informāciju, bet esmu saņēmusi ļoti maz atbilžu no dalību valstīm. Priekšstādātājs, jā, šī diskusija bija ļoti gara, bet es domāju, ka jūs visi piekritīsiet tam, ka uh, mums bija tiešām nepieciešams veltīt tik daudz laiku šo tematu apspriešanai, un paldies visiem, un tagad pāriesim pie balsošanas, un es pateicos komisārei Redingai, kura atbildēja 30 jautā, deputātiem, kur uzdeva ļoti konkrētus jautājumus. Viņas sniedza visas nepieciešamās atbildes. Liels paldies jums! Okay, now Remind the voting cards. Uh, atgādinu par uh, elektroniskajām balsošanas uh, kartēm. Ja tas vēl nav jūsu rīcībā, tad uh, aizsūtiet kādām pakaļ. Ja visi piekrītat, tad mēs uzreiz varam ķerties pie balsošanas. Okay, let's catch up. Proceeding to the vote. Termins pie balsošanas visi komitejas eh, deputāti lūdzu. Shall we still take a minute? Vai jums ir vēl vajadzīga kāda minūte pirms sākam balsot, Matija Kundze?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 Come on. Shall we go? Vai balsojam? Tautas partija pieprasa vēl divas minūtes. <laughs> revisione tempo. Ok, ok. Shall we go? Termēs ir balsošanas. Balsojam par tiesībām piekļūt advokātam krimināla procesa ietvaros. Šīs dienas uh, otrā balsošanas sadaļa. Sāksim ar kompromisa tekstu blokā. Kā es to saprotu? Būs eh, tikai viens balsojums, ja mēs eh, pieturamies pie eh, kompromisiem. Kuri par? Kas pret? Atturs. Pieņemts. Viss. Galējais balsojums. Elektroniski sākam balsot. Beidzam balsot. mēs redzam. 49 pār, 2 mīnus. Neviens eh, nav atturējies. Apsveicam Antonesko kundzi. And now moving on. Uh, who's asking for the floor? Um... Vai kāds vēlas izteikties, Antonesko kundze, lūdzu? Paldies! Pavisam īsi vēlos pateikties saviem kolēģiem. Tas ir tiešām bija komandas darbs, vēlos pateikties kolēģiem ēnu referentiem, kuri ļoti citīgi strādāja. Nevēlos uh, nevienu izlaist, tāpēc pateicos arī uh, komisijai, Redings kundzei. Vēlos pateikties arī uh, padomai, padomu sekretariātam un ēnu referentiem no dažādajām grupām. Paldies par viņu palīdzību. Tik tiešām paldies visiem. Priekšsēdē, kungs. Um, kas ir sakāms ar mēro kundzei? Uh, pieteikums grupas uh, balsojumam, tad balsojam par šo ziņojumu, mēs uh, balsojam par. Tāpēc, ka ir uzlabojumi, tomēr ir lietas, kurām mēs piekrist nevaram. Un viens no tiem ir ļoti svarīgs eh, punkts. Par šiem izņēmumiem cilvēkiem eh, tad, tad, eh, par piekļuvu advokātam mēs vēlamies arī turpmāk strādāt pie šī jautājuma. Tas ir balsojuma paskaidrojums. Tagad nākamais balsojums. Uh, ziņojums eh, par Eiropas robežu uzraudzības sistēmas Eurosur izveidi. Turpināsim darbu tādā pašā veidā, tas ir kompromiss eh, teksta blokā, un pēc tam arī ķersimies pie elektroniskās balsošanas. Pirmā balsošana, tātad, kurš par? Kas pret? Atturis. Pieņemts. Tagad uh, balsosim elektroniski. Sākam balsot. Lūst! Beidzam balsot. Eh, četrdesmit eh, viens eh, par, astoņi pret, viens atturis. Paldies Mulder kungam. Savukārt tagad mēs ķeramies pie papildus balsojumiem attiecībā uz šiem grozījumiem, uz kuriem mums tagad vajadzētu koncentrēties. Pirmais ir balsojums eh, par rezolūcijas eh, projektu par Eiropas Savienības iekšējās drošības stratēģijas īstenošanu. Sākam balsot. Pirmais grozējums. Kurš pār? Kurš pret? Nav izskaidrs. Balsosim elektroniski. Balsojam elektroniski. Pieņemts. Otrais grozējums. Kurš par? Pret? Atturas. Pieņemts. Trešais grozījums. Kurš par? Kurš pret? Atturas pieņemts. Ceturtais grozījums. Kurš par? Kurš pret? Atturas pieņemts. Piektais grozījums. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturas pieņemts? Sestais grozījums. Kurš par? Kurš pret? Atturas pieņemts. Septītais grozījums. Kurš par? Kurš pret? Īsti nav skaidrs. Balsojam elektroniski. Septītais grozījums. Sākam balsot. ir jāsaprot, vai ir atbalsts vai nav atbalsts. Tātad 31, 19 pieņemts, skaidri pieņemts. Atstāties grozījums, kurš pār? Kurš pret? Atturis. Pieņemts. Devītais grozījums, kurš pār? Pret. Atturis. Pieņemts. Desmitais grozījums, kurš pār? Kurš pret? Atturis. Pieņemts. Divpadsmitais grozījums, kurš pār? Kurš pret? Nav pietiekami daudz uh, roku pacelts, tāpēc pārbaudīsim elektroniski. 12. grozījums. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. 34 pret 17. Pieņemts. 11. grozējums. Kurš par? Pret? Atturas. Norādīts. 13. grozējums. Kurš par? Kurš pret? Atturas. Norādīts. 14. grozējums. Kurš par? Kurš pret? Atturas. Pieņems. 15. grozējums. Nē, tomēr pārbaudīsim 14. grozējumu. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. 18. Ja kāda grupa nepaceļ rokas, tad nav viegli pateikt, kāds ir rezultāts ar eh, Mero kundze. Vai jums ir kas sakāms? Um, ehm, pēdējais balsojums nebija pareizs. Un Vadenhencera konga balsojums arī nebija pareizs. Mēs to varam izlūt elektroniskā veidā. Kurš pār? Kurš pret? Atturis norādīts. 18. Atkrīt 16. Ar mums grozējumu. Kurš pār? Pret atturis pieņēmis. 17. Kurš pār? Kurš pret uh, atturas pieņems? 9. Uh, kurš par? Kurš pret? Atturas norādīts. 20. Kurš par? Kurš pret? Atturas pieņemts. 22. ar mutisko grozījumu. Nē, tomēr 21. grozījums. Uh, kurš par? Kurš pret? Atturas norādīts. 22. ar mutisko grozījumu. Kurš par? Kurš pret? Atturas norādīts. 25. Pārūdīsim elektroniski. Pārvadam elektroniski 22. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 25. grozījums. Kurš pār? Kurš pret? Atturas pieņemts. 26. grozījums. Kurš par? Kurš pret? Atturas pieņemts. 27. Kurš par? Kurš pret? Pieņemts. 28. Kurš par? Kurš pret? Uh, pieņemts. 29. Kurš par? Kas notiek? Saka priekšstādātājs. 28. pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 30. grozījums, kurš par? Nē, tomēr 29. grozījums, kurš par? Kurš pret? Atturs norādīts. 30. grozījums, kurš par? Kurš pret? Atturas. Pieņemts. 31. grozējums. Atvainojiet. 32. Kurš par? Arī tas atkreit. 32. tomēr neatkrita. Tagad, tā kā balsājam par 32. tagad. Kurš pār? Kurš pret? Atturs norādīts. Nē, tomēr pārbaudām elektronas 32. grozējumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Divdesmit septītais tika pieņemts, tāpēc lūdzu paceliet rokas. Ja kāda grupa noslinko, tad nav iespējams pateikt, kāds ir rezultāts. 33. grozējums. Kurš par? Kurš pret? Atturis pieņemts. 34. Kurš par? Kurš pret? Atturis noraidīts. 35. Kurš par? Kurš pret? Atturs pieņemts. 37. Kurš par? Kurš pret? Atturs pieņemts. 36. Kurš par? Kurš pret? Atturs pieņemts. 38. Kurš par? Kurš pret? Atturas norādīts 39. kurš par? Kurš pret? Atturas norādīts 40. kurš par? Kurš pret? Atturas pieņemts. 41. Kurš par? Pret? Atturas. Nav īsti skaidrs, tomēr, manuprāt, tas tika pieņemts. 42. Te ir balsojums pa daļām. Pirmā daļa. Kurš par? Kurš pret? Atturas pieņems. Otrā daļa. Kurš par? Kurš pret? atturas eh, pieņemts. 43. Kurš par? Kurš pret? Pieņemts. 44. Kurš par? Kurš pret? Atturas norādīt. 45. Kurš par? Kurš pret? Atturas pieņemts. 46. Kurš par? Kurš pret? Atturas pieņemts. 47. Kurš par? Kurš pret? Atturas norādīts. Varbūt kļūdos, tāpēc tagad eh, pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. 47. Ko mēs redzam? Noraidīts. 49. Kurš par, kurš pret? Nor, noraidīts. 49. tagad. Eh, kurš par? Kurš pret? Atturas pieņemts. 50. Kurš par? Kurš pret? Atturas. Pieņemts. 51. Kurš par? Kurš pret? Atturas. Pieņemts. 52. Kurš par? Kurš pret? Atturas. Pieņemts. 53. Kurš par? Kurš pret? Atturas. Pieņemts. 54. Kurš par? Kurš pret? Atturis noraidīts 55. kurš par. Kurš pret? Atturis pie, pieņems 56. kurš par. Kurš pret? Atturis noraidīts 57. kurš par. Kurš pret? Atturis pieņems 58. kurš par. Kurš pret? Atturis pieņems. Tagad eh, balsojam, uh, eh, uh, eh, galbalsojums elektroniski sākam balsot. Kāds ir rezultāts? 99 par, 8 pret, 19 atturās, pieņemts jebkurā gadījumā. Es biju ēnu referents eh, šeit, tāpēc sev pats sev neapsveikšu. Un tagad ķeramies pie nākamā punkta. Uh, kas ir tiesība aizsardzības iestāžu pārobežu sadarbības stiprināšana Eiropas Savienībā, prīms eh, lēmuma īstenošana un Eiropas informācijas apmaiņas modelis EIXM. Sākam balsošanu. Pirmais grozījums. Kurš par? Kurš pret? Atturis norādīts. Otrais eh, grozījums. Kurš par? Pret? Atturis pieņems. Trešais grozījums. Kurš par? Pret? Atturis Šeit pieņems. Ceturtais grozījums. Kurš par? Kurš pret atturas pieņems? Piektais grozījums. Kurš par? Pret atturas pieņems. Balsojam uh, par uh, visu uh, ziņojumu. Sakām balsot. Beidzam balsot. Jau atkal uh, pieņems un sevi vēlreiz neapsveikšu. Tagad ziņojam projekts par stāvokli saistībā ar nepavadītiem nepilngadīgiem Eiropas Savienībā. Grīzbekas kundzes ziņojam projekts. Jā, priekšsādātāji, kungs, esmu iesniedzis mutisku grozījumu savam 43. grozījumam, kur tiek iekļauts jauns Uh, punkts par saskaņotu pieeju, uh, proti nodrošinot uh, nepavadīto nepilngadīgo pamatiesību ievērošanu. Getting started with the vote. Amendment. Mēs sākam balsot. Pirmais grozījums. Kurš par? Kurš pret? Atturas pieņems. Otrais grozījums. Kurš par? Kurš pret? Atturas pieņems. Trešais. Kurš par? Pret? Atturas pieņems. Ceturtais. Kurš par? Kurš pret? Atturas pieņems. Piektais. Kurš par? Pret? Atturas pieņems. Sastais. Kurš par? Kurš pret? Atturas pieņems. Septītais. Kurš par? Kurš pret? Atturas pieņems. Astotais. Kurš par? Pret? Atturas eh, pieņems. Devītais. Kurš par? Eh, pret atturas eh, pieņemts. Desmitais. Kurš par eh, pret atturas pieņemts. Kompromiss numur viens. Kurš par pret atturas pieņemts. 13. grozējums. Kurš par pret atturas pieņemts? Fem, citāts numur 3. Kurš par? Kurš pret? Atturas pieņems. Ceturtais citāts. Kurš par? pret atturas pieņems. Eh, piektais citāts. Kurš par? Kurš pret? Atturas pieņems. Sastais eh, citāts. Eh, kurš par? Pret? Atturas pieņems. Un sadītais FM komitejas citāts. Kurš par? Pret? Atturas pieņems. Čepsais grozījums. Kurš par? Kurš pret? Atturas. Kurš par? 14. Kurš ir par 14. Vēlos skaidri redzēt jūsu rokas. Tāds eh, ir balso. Noraidīts. 15. grozījums. Kurš par? Kurš pret? Atturas pieņems. 16. grozījums. Kurš par? Kurš pret? Atturas pieņems. 17. Kurš par? Kurš pret? Atturas noraidīts. 18. Kurš par? Pret? Atturas noraidīts. 19. Kurš par? Kurš pret āturas pieņems? 20. Kurš par? Kurš pret? Āturas. Balsosim elektroniski. Par 20. vai tomēr tātad par 20. grozījumu. Balsojam elektroniski. Sākam balsot. Kāds ir rezultāts? 27 par, 20 pret Pieņems. 21. par. Pret. Āturis norādīts. Otrais kompromiss. Kurš par? Pret. Āturis pieņemts. Tagad 25. grozējums. Kurš par? Kurš pret? Āturis pieņemts. 26. Kurš par? Pret. Āturis pieņemts. 18. Tomēr nē. 27. grozījums. Kurš pār? Kurš pret? Atturas pieņemts. 18. kompromiss, kurš par, tad pieņemts. 31. kurš par, kurš pret, atturas pieņemts. 36. kurš par, pret, atturas pieņemts. 4. kurš par, pret, atturas pieņemts. 6. kurš par, kurš pret, Atturis noraidīts 5. fēma. Kurš par? Kurš pret? Balsosim elektroniski. 15. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 27 pār, 23 pret pieņemts. Trešais kompromiss. Kurš par? pret atturas pieņemts. 39. kurš par? Kurš pret atturas eh, pieņemts? 40. kurš par? Kurš pret? Atturas eh, norādīts 43. ar mutisko grozījumu. 43. ar mutisko grozījumu. Kurš par? Pret? Atturas pieņemts. 44. kurš par? Pret atturas pieņemts. 45. kurš par? Pret Atturas pieņems. 46. Kurš pār? Pret. Atturas norādīts. 92. Kurš pār? Pret. Atturas eh, pieņems. 98. Trešā daļa. Kurš pār? Pret. Atturas pieņems. Pietais kompromiss. Kurš pār? Pret. Atturas pieņems. Sētais kompromiss. Kurš pār? Pret. Atturas pieņemts. 51. Kurš par? Pret. Atturas noraidīts. Fem 1. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 7. kompromiss. Kurš par? Atvainojiet, te ir balsojums par, uh, eh, par daļām. Pirmā daļa. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Otrā daļa. Kurš par? pret, atturas, līdzīgi, pieņemts. Trešā daļa. Kurš par? Pret, atturas, pieņemts. Ceturtā daļa. Kurš par? Pret, atturas, pieņemts. Piektā daļa. Kurš par? Pret, atturas, pieņemts. Tagad Seš, 60. grozījums. Kurš ir par? Pret? Atturas noraidīts. 62. Kurš par? Pret? Atturas noraidīts. 66. Kurš par? Pret? Atturas pieņems. 68. Kurš par? Pārbaudam elektroniski 66. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņems. 68. Kurš par? Pret. Āturis norēdīts. 69. Kurš par? Pārbaudam elektroniski 69. Pārbaudam 68. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norēdīts. 69. grozījums. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 91. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Fēm 24. Kurš par? Pret. Atturas norādīts. Kompromiss 8. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 93. Kurš par? Uz 8. kompromiss. Viss līdz ar to atkrīt, un tāpēc ķeramies pie 76. grozījuma. Kurš par? Kurš pret? atturas noraidīts. 80. kurš par? Kurš pret atturas pieņems? 82. kurš par? Kurš pret atturas uh, pieņems? 83. Kurš, kurš par? Kurš pret? Atturas noraidīts. Fem. 5. Otrā daļa. Kurš par? Kurš pret? Atturas noraidīts. 9. kompromiss. Kurš par? Kurš pret? Atturas noraidīts. Nē, tomēr pieņemts. Atvainojiet, saka priekšsēdētājs. 7.1. daļa. Pārbaudīsim elektroniski 9. kompromisu. Sakam balsot elektroniski. Pieņems. 9.7. Pirmā daļa. Kurš par? Kurš pret? atturas pieņemts. Fem 9. Kurš par? Kurš pret? Atturas noraidīts. Fem 25. Kurš par? Pret? Atturas noraidīts. 9. Kurš par? Pret? 90. 93. balsojam blokā. Kurš par? Pret? Atturas noraidīts. 9. kompromiss. Kurš par? pret, atturas, pieņemts. Tagad 96. Kurš par? Pret, atturas, noraidīts. 102. Kurš par? Pret, atturas, pieņemts. 20. kompromiss. Kurš par? Pret, atturas, pieņemts. 104. Eh, kurš par? Pret, atturas, noraidīts. PM23. Kurš par? Pret, atturas, noraidīts. Tagad 105. Kurš par? 105. Balsojums pa daļām. Holmējers kundze. Mums ir mutisks grozījums, ja iespējams, un balsojums pat daļām teksta pirmā daļa. Nē, par otro daļu. Tā kā uh, parlamenta un padomes direktīvas uh, projekta grozījums uh, at, attiecībā uz bez pavadības esošiem nepilngadīgiem un to aizturēšanu. Tātad Priekšsēdētājs saka, jūs prasāt uh, balsīm pa daļām, tad mums jāuzklausa Grīsbeks kundze, jo viņa ir referenta. Ko jūs par to domājat? Jā, priekšsēdētāji, manuprāt, ir par vēlu prasīt balsīm pa daļām. To vajadzēja darīt vakar vakarā. Tā tas ir. Nē, tas ir turpina. Maķie kundze, tās ir mutiskas grozījums, un par to taču bija runas ar ānu referentiem, vai tad tā nav Natālija? Priekšsēdētājs, ja es nekļūdos, lai varētu iesniegt mutisku grozījumu pēc noteiktā termiņa, ir nepieciešams vienbalsīgs komitejas komitejas locekļu atbalsts. Pretējā gadījumā pēc procedūras mēs tā nevaram rīkoties. Jāndefa Līdis kungs, priekšsēdētāja kungs, tā kā tas ir mans grozījums, es vēlos iebilst pret mutisko grozījumu, jo, manuprāt, grozījums ir saskaņojams ar mūsu jau līdz šim nobalstotiem grozījumiem. Mēs tikai prasām, lai patvēruma pakotne ka, kad tā tiks nobalsota, nodrošinātu labākus apstākļus nepilngadīgajiem. Un es tikai cenšos panākt tātad respektēt izņēmumu gadījumus, kas ir definēti šajā direktīvā, un vairāk neko citu es neprasu. Diemžēl, saka priekšstādāts kungs, nevar izdarīt neko, kur atsabildes kundze, jā, es piekrītu referentē Grīspeks kundzei, uh, ka viņa piekrīt tam, ka var iesniegt mutisku grozījumu. Tātad prasa, lai dalība valstis izpilda savas prasības pilnībā un nekad neievieto apcietinājumā nepilngadīgos patēruma meklētājs un tālāk nožēlo Uh, un tā tālāk atsevišķi balsot. Mums ir uh, rakstiska šāda prasība iesniegt priekšsēdās. Jā, jūs izskaidrojāt situāciju, jūs uh, izteicāt savu priekšlikumu, bet ja man pareizi ir izskaidrota procedūra, tātad jā, grozījums var iesniegt šeit balsošanas laikā bet eh, šeit jau nav runa par mutiska grozījuma iesniegšanu, šeit ir runa par balsošanu pa daļām. Un ja tā dara, tad ir jāievēro noteiktie termiņi. Pretējā gadījumā ir nepieciešama vienbalsīga deputāta piekrišana, bet vienbalsīgas piekrišanas nav, jo daži iebilst. Vai ir kādi iebildumi pret motisko grozījumu? Jā, ir. Jā, diemžēl ir. Korācas bildes kundze ir iebildumi. Diemžēl ir. Tad nu, pāriesim pie balsojuma par 105. grozījumu. Neko nevar darīt. Tātad. Kurš par? 101. 105. Eh, kurš pret? Atturas. Pieņemts. 106. Kurš par? Pret. Atturas norādīts. 107. Kurš par? Pret. Uh, pieņems. 108. 108. Kurš par? Pret. Atturas pieņems. 109. Kurš par? Pret. Āturas norādīts. 110. Kurš pār? Kurš pret? Āturas norādīts. 111. Kurš pār? Pret? Āturas norādīts. 114. Kurš pār? Pret? Āturas norādīts. 10. kompromiss. Kurš pār? Pret? Āturas pieņemts. 11. fēm. Par pret atturas Pieņems 16. Eh, par pret atturas norādīts. 17. par pret atturas norādīts. 11. kompromiss. Kurš par pret atturas pieņems? 126. Kurš par pret atturas norādīts. 12. kompromiss. Kurš par pret atturas pieņemts. Tagad 139. Kurš par? Pret? Atturs noraidīts. 13. kompromiss. 13. kompromiss. Kurš par? Pret? Atturs. Pieņemts. 143. Kurš par? Pret? Atturas pieņems. 6. Kurš par? Kurš pret? Atturas pieņems. Fem otrais. Kurš par? Pret? Atturis norādīts. Fem 18. Kurš par? Pret. Atturis pieņemts. 21. kompromis. Kurš par? Pret. Atturis pieņemts. Nu, tagad 155. Kurš par? Pret. Atturas pieņems. 157. kurš par. Pret. Atturas noraidīts. 161. kurš par. Kurš pret? Atturas mm, pieņemts. 164. kurš par. Kurš pret? Atturas pieņemts. 167. kurš par. Pret. Atturas pieņemts. 168. kurš par. Kurš pret? Atturas pieņemts. 9. fēm, kurš par? Pret. Atturs noraidīts. 14. kompromiss, kurš par? Pret. Atturs pieņemts. 15. kompromiss, kurš par? Pret. Atturs pieņemts. 181. kurš par? Pret. Atturs pieņemts. 50. kurš par? Pret. Atturis norādīts. 521. kurš pār pret. Atturs norādīts. 522. kurš pār pret. Atturs norādīts. 182. kurš pār pret. Atturs norādīts. 187. 184. joprojām par to ir jābalso. Balsojam par 184. kurš par? Pret? Atturis noraidīts. 183. kurš par? Pret. Atturis pieņemts. 185. kurš par? Tomēr 187. Kurš par? Pret. Atturis pieņemts. 6. kompromiss. Kurš par? Pret. Atturis pieņemts. 17. kompromiss. Balsojums pa daļām. Pirmā daļa. Atkrīt. Seviņsies kompromiss tātad. Kurš par? Pret? Atturas. Pieņems. Otrā daļa nav atkritusi. Sākam balsot par otro daļu. Kurš par? Pret? Atturas. Norādīts. 202. grozījums. Kurš par? Pret. Atturas pieņems. 205. Kurš par? Pret. Atturas noraidīts. Fem 12. Eh, kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 20. Fem. Kurš par? Pret. Nav īsti skaidrs, tāpēc balsosim elektroniski par FM 20. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 22 pār, 29 pret, norādīts līdz ar to. 28. kurš pār? Pret? Atturis norādīts. 27. kurš pār? Tomēr atkrīt. 27. grozījums. Kurš par? Pret? Atturis pieņemts. 28. kurš par? Kurš pret? Atturas noraidīts. 209. Kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 210. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Tagad uh, gala balsojums elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Kāds ir rezultāts? 52 pār, 48 pret, neviens neaturās, varam apsveikt Grīsbekas konzi. Now, what? Oh, please, if we may proceed. Ko tātad, kolēģi, ķeramies klāt tūlīt nākamā darba kārtības punkta izskatīšanai, jo mēs esam nedaudz iekavējušies laikā. Tā tad iekavējuši. Por favor, luego, por favor. Es que, es que lo, se lo ruego. It's actually 15 minutes because we Mums ir palikušas 15 minūtes, lai uzkrāsītu komisijas ziņojumu Eiropas parlamentam un padomē trešais pusgadu pārskats par Schengen zonas darbību. Komisija 31. maijā pieņēma ziņojumu par trešo Schengen, trešā pusgada pārskatu par Schengen zonas darbību. Un Komisija komitejai ir piedāvājusi ļoti plašu pārskatu un ja tagad uzklausīsim komisiju un pēc tam, ja deputātiem būs jautājumi, uzklausīsim arī tos. Komisija vārds jums. Paldies! Paldies, ka man ir tā iespēja jūs iepazīstināt ar trešo pusgadu pārskatu par Schengen zonas darbību laika periodam no 12. gada 1. novembra līdz 13. gada 30. aprīlim. Kā jūs ziniet, mēs divreiz gadā vēlamies jūs iepazīstināt ar Schengen zonas darbību un eh, jūs eh, par to jau diskutējāt pagājušajā nedēļā plenārsēdē, un komisijai ir ārkārtīgi liels prieks eh, īstenot šos jaunos mehānismus, tāpēc ar lielu interesi raugāmies uz šo pārskatu rezultātu pārskatu. Ir Redzams, ka šajā periodā spiediens un spriedze uz Eiropas Savienības ārējām robežām ir mazinājusies. Tas attiecas arī uz eh, zemes robežu ar Turciju, un tomēr mums eh, vajadzētu raudzīties uz eh, Bulgārijas un arī Grieķijas zemes robežām. Situācija Sīrijā mūs lielā mērā uztrauc, un mēs ar lielu interesi sekojam līdz notikuma attīstībai šajā valstī. Krīze tur ir bijusi jau divus gadus. Uh, Būtu jāpiemina arī tas, ka e, ir samazinājies e, Sīrijas pilsoņu īpatsvars, kur ienāk Eiropas Savienībā. Vienlaicīgi situ situācija vidusjūrā vēl nav atrisināta, un es vēlējos uzteikt to, ka jūs e, pirms burtiski pāris minūtēm nobalsojāt par Eurosur, jo Eurosur izveidošana noteikti ļaus mums izvairīties no tām traģēdijām, kuras esam vērojuši notiekam vidusjūrā. Arī Frontex jūras robežu operācijas ir tikušas diskutētas parlamentā un e, kopienas tiesas lēmums šajā jautājumā arī ir ticis īstenots dzīvē. Frontex operāciju apmācība, kādā veidā sniegt cilvēkiem, eh, ir tikusi veikts, un mēs eh, ar lielu interesi sekosim līdzi jūsu diskusijām par šo jautājumu un arī padomē notiekošajam. Tagad eh, mazliet vairāk par pašu Schengenas zonas iekšējo darbību. Patiesībā mums trūkst informācijas par tā saucamo sekundāro pārvietošanos, un dalību valstu eksperti un Frontex strādā pie polit, poli, pilotu projekta, lai apkopot šos datus. Un 14. gada sākumā mēs eh, ceram redzēt rezultātus, jo šo datu nepieciešamība ir stipri liela, lai mēs strādātu pie nākotnes politikām ir jārunā arī par Schengens informācijas zonas otrās paudzes eh, savstarpējību, un šobrīd eh, mēs varam tiešām runāt par jauniem brīdinājumu signāliem un ātrās brīdināšanas sistēmām. Un eh, kopš šīs operācijas uzsākuma tas ir pietiekami veiksmīgi darbojies. Un visbeidzot, vēlētos uzsvērt arī vīza informācijas sistēmu ieviešanu trijos jaunos reģionos - Rietumāfrikā, Centrālāfrikā un pavisam nesen arī Austrumāfrikā. Un e, šī sistēma turpina veiksmīgi darboties. Tas bija, protams, ārkārtīgais pārskats par to, kas ir noticis Schengen zonā pēdējā pusgada laikā, un tagad uzklausīšu jūs jautājumus. Paldies, priekšsēdētājs, paldies, saka Koeļu kungs, par to, ka jūs runājat arī pietiekami īsi mūsu kameras kundze, jo laika mums nav daudz, bet es pirms došu vārdu Ečio kungam. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Tiešām paldies, kā esat prezentējis šo ziņojumu. Es eh, ar lielu interesi esmu sekojis līdz notikuma attiesībai, un mēs eh, parlamentā jau esam diskutējuši par trešā pusgada pārskatu, un jāsaka, ka Schengen zonai šobrīd tiek eh, piemērota lielāka at atbildība, bet es vēlētos detalizētāk dzirdēt par to, vai tiešām Schengen zonas darbība ir tik augstas kvalitātes un raudzes, kā mēs to sagaidām. Jā, jūs teicāt, ka robeža pārkāpēju skaits īpaši uz Grieķijas un Turcijas robežas ir samazinājies par 50%. Iespējams, ka tas ir kontrola dēļ, bet iespējams, ka arī citu procesu dēļ, kurus jūs šavā, savā ziņojumā neatspoguļojat. Jo es vēlētos redzēt, lai Schengenas zona, tas, protams, nav Schengenas zonas tiešā pilnvarojumā, un tomēr, lai patvērumu meklēšanas procedūra tiktu saīsināta un vienkāršota. Lai visiem, kur Eiropas Savienībā ierodas kā patvērumu meklētāji, tūliņ tiktu piemērota un piedāvāta patvērumu meklēšanas procedūra. Komisija atkal šajā komisijā uzsver to, ka Schengenas zonā šobrīd darbojas arī Bulgārija un Rumānija, un es ceru, ka tieši tikpat augstu novērtēs arī padome. Papaniku laukungs nākamais lūdzu. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Šis ir trešais pusgada pārskats par Schengenas zonas darbību. Es atceros pirmo ziņojumu, kurā bija ļoti daudz slikta teiks par Grieķiju. Un e, arī šajā ziņojumā Grieķija ir sava veida melnai, melnā avs, jo mums ir vesels bars nelegālo migrantu, un situācija īpaši uzlabojusies nav. Un e, visticamākais, ka arī laika apstākļu dēļ vasaras periodā uh, situācija uz jūras atkal būs pietiekami dramatiska, vai, teiksim tā, no tiesībsargājušu iestāžu viedokļa raugoties svarīga. Tātad eh, trešajā pusgada pārskatā bija komentāri, otrajā pusgada pārskatā bija tas, ka situācija uzlabojās, un trešais pusgads apgalvo, ka eh, situācija ir stabīla. Un eh, es vēlētos pajautāt, vai šajā ziņojumā un arī nākamajos ziņojumos varētu sadzirdēt kādus eh, komentārus par sadarbību ar trešajām valstīm, proti Turciju. Vai mums varētu būt uh, komisijas viedoklis par to, kādā veidā operatīvi sadarboties ar Turciju, kuras operatīvā kapacitāte savukārt nav novērtēta šajos ziņojumos. Un kādā veidā mēs varētu aizsargāt Schengenas zonu, jo tieši sadarbība ar trešajām valstīm ir svarīga. Koeļu fonds, Ždanoks kundze, jā, pavisam īsi. Arī es vēlējos uh, izteikt mūsu politiskās grupas viedokli par šiem jautājumiem un vēlētos pateikties komisijai, ka jūs pieminējāt Bulgāriju un Rumāniju un novērtējāt situāciju pozitīvi. Un arī es vēlētos eh, pat izteikt eh, cerību, ka padome šo pozitīvu novērojumu ņems vērā. Vairāk es jums nejautāšu, saka Kaļu kungs, es tikai vēlējos pateikt, ka mums ir pozitīvs ziņojums par Schengen zonas darbību, un es domāju, ka šis novērtējums ir pietiekami taisnīgs un godīgs, un tajā ir uzsvērta arī Frontex darbība. Vēlētos pateikties komisijai par šo trešo pusgada pārskatu, un tagad dod vārdu Moshammers kundzei, lai atbildētu uz eh, deputātu uzdotajiem jautājumiem. Lūdzu, Moshammers kundze, paldies! Enču kunga bāžas e, mēs redzam samazināšanos, tātad ir mazāk cilvēku uz robežām un patvērumu meklētāju, bet, protams, ja kāds pieprasa patvēruma un bēgļa status, tad procedūra ieslēdzas nekavējoties. Tas jau ir pats par sevi saprotams. Man likās, ka tā ir, bet tā kā jūs to jautājāt, tad es jums atbildu. Jo tiešām ziņojumā tas tā īpaši atrunās netiek. Papaliku Nauskunga jautājums par sadarbību ar Turciju. Tas vienmēr ir ārkārtīgi jūtīgs jautājums, cik daudz apturunāt sadarbību ar Turciju ziņojumā. Jo mēs šeit runājam tikai un vienīgi par Schengen zonas darbību. Bez šaubām sadarbība ar trešajām valstīm arī ir svarīga, un tomēr mēs to esam drusku atrunājuši vīzu jautājumā un atpakaļ uzņemšanas nodaļā. Bet mēs tiešām runājam tikai par Schengen zonas darbības līgumu īstenošanu. Protams, ka sadarbība ar Turciju ir ārkārtīgi svarīga, lai nodrošinātu Eiropas ārējās robežas. Ceru, ka atbildēju uz visiem trim uzdotajiem jautājumiem. Ko Eljo kungs, paldies, ka bijāt tik lakoniska. Un tagad mēs pārējām pie nākamā darba kārtības punkta, un tā ir komiteja Kiprā bezvēs pazudušo personu jautājumos. Godāte kolēģi, jautājums eh, par komiteju Kiprā par eh, bezvēs pazudušo jautājumos. Rezolūcija tika pieņemta jau 7. un 8. gadā, un 11. gadā parlaments pieņēma deklarāciju. Pagājušā gada decembrī Libe deputāta delegācija, kuru vadīja Eh, Lopes Agilāra kungs devās uz Kipru, un šai delegācijai bija iespēja ļoti interesantai viedokļu apmaiņai ar šīs komitejas bezvēs pazudušo personu jautājumos locekļiem. Un šie uh, komitejas, eh, komitejā strādājuši šobrīd ir mums. Vēlētos jums atgādināt, ka bezvēs pazudušo personu komiteja ir bijusi saistīta arī ar apvienotajām nācijām un ziņo par visiem bezvēs pazudušajiem kopš 1974. gada notikumiem un pēc tam. Šais vizītes laikā mūsu komiteja varēja redzēt gan antropoloģiskajās laboratorijās, gan arī uh, ekskumācijas vietās darbu. Un tagad Gulden Plummer Kukučkundze no Turcijas Kipru kopienas uh, Tad ir Grieķu, Kipras kopienas pārstāvis Aristas Aristoelis un Pol Henry Andrī, kas ir trešais loceklis, kur ir nozīmējušas apvienotās nācijas. Un es tagad vēlētos diskutēt par šo jautājumu un arī par to, kā šī komiteja strādās tālāk. Un tagad es dodu vārdu Agilēra kungam, kurš atgriežas e, eh, saidz vadītāja krēslā. Paldies! Sorry. It has been announced by our colleague, Mr. Carlos Coelho. First... Kolēģis Karlos Kaleljo jau pieteica darba kārtības punktu. Tagad vārds vispirms Guldenai Plumerai Kusukai. Un pēc tam āno pārstāvim. Vispirms runās āno pārstāvis Pauls Andri Arni. Ar Paldies, priekšstādātāji kungs, mums ir gods uh, būt šeit Brasele, Eiropa, Brisele Eiropas uh, parlamentā un informēt jūs par mūsu darbu Kiprā. Mums būs uh, tāda īsa ievadruna. Es runāšu par pāris punktiem, mani kolēģi papildinās, tātad mēs runāsim ne vairāk kā 15 minūtes, un pēc tam deputātiem būs iespēja uzdot jautājumus. Kā jūs eh, zināt no nesenākiem konfliktiem, tādiem kā bijušajā Dienvidslāvijā, Irākā un Sīrijā norisošajiem konfliktiem, kad uh, vīri, dēli, uh, citi ģimenes locekļi neatgriežas mājās, uh, vairs tas uh, rada uh, ļoti lielas grūtības sabiedrības izlīguma procesā, jo šīs brūces ir ļoti grūti dziedējamas, ja ģimenē ir kāds e, pazudis ģimenes loceklis, bez vēsts pazudis ģimenes loceklis, jo nav iespējams arī šos cilvēkus abedīt ar cieņu, ja viņi ir bojā gājuši apmeklējiet Bosniju un jūs redzēsiet, kāda ir situācija paši savām acīm. Tātad šis jautājums nav ne tehnisks, ne zinātnisks, šeit ir runa pirmkārt par to, ka Kipras iedzīvotājiem ir jādod iespējas sadziedēt uh, šīs uh, dziļās brūces, kas ir saistīts ar neseno vēsturi, un virzīties uz priekšu dzīvot tālāk. Tātad mm, šajā komitejā darbojas Kipras turku pārstāvis, Kipras grieķu pārstāvis un viens ANO iecelts pārstāvis no 2006. līdz 2013. gadam. Mēs esam īstenojuši projektu, lai izmantojot procesa liecinieku atbalstu veiktu ekshumāciju, to uh, mirstīgo atlieku identifikāciju un uh, nodošanu ģimenēm. Tā tad ir uh, 978 bezvēst pazudušās personas, to mirstīgās atliekas atrastas Tātad septiņu gadu laikā mēs esam kopumā identificējuši 4003 pazudušās personas un nodevuši šīs mirstīgās atliekas ģimenes locekļiem un esam izmantojuši 92% no atvēlētiem līdzekļiem. Mūsu uh, Eh, galvenais donors ir Eiropas eh, Savienība. Mums šis atbalsts ir ļoti būtisks. Mēs saņemam 9,5 miljonus eiro pēdējo septiņu gadu laikā. Šobrīd mums ir 60 zinātnieki, kas strādā mūsu laboratorijās. Mums ir 19 komandas, kas darbojas uz vietām gan ziemeļos, gan dienvidos. Mēs esam arī guvuši mācības šai procesā, gan veicot ekshumāciju, gan identifikācijas procesu. Uh, mēs esam mācījušies arī no Balkānu, Irākas pieredzes. Irākā ir acīm redzot vislielākais bez vēsts pazudušo personu skaits pasaulē. Mums pieci zinātnieki no Irākas uh, pie mums pavadīja 18 dienas uh, pieredzes apmaiņas procesa ietvaros. Mums uh, viens svarīgākiem prasībām ir būt pārliecinātiem par 99,95% identificējot šīs um, personas, tiek no, veiktas DNS analīzes, izmantojot uh, ģimenes locekļu asins paraugus. Mēs esam noslēguši līgumu ar ICMP Sarajevā. Tas palīdz mums uh, labāk identificēt bezvēsts pazudušos bet problēma ir tā, ka mirstīgās atliekas kauli, kas tiek atrasti Kiprā, ir veci. Šeit ir sajaukts dažādu personu mirstīgās atliekas, un šis uh, mm, šķirošanas process ir ļoti dārgs. Un veikt veicot analīzes kauliem, šīs izmaksas ir ļoti lielas, un mēs esam budžetu, visu atvēlēto budžetu izmantojuši dažu mēnešu laikā šīm analīzēm. 20% pazudušo personu mirstīgo atlieku ir nododas ģimenēm, bet šis process ir lēns un pārāk lēns. Uh, mēs uh, vēlētos sasniegt 50-60% uh, līmeni, un tas būtu svarīgi izlīguma procesam Kiprā. Galvenie izaicinājumi mums ir tādi, ka mums ir jāsaglabā pašreizējais darba tēms ar deviņām komandām uz vietām, kas darbojas. Uh, jāsaglabā šīs zinātnieku skaits laboratorijās, ir eh, jāveic 80 līdz 100 identifikācijas analīzes gadā. Līdz eh, jūlija beigām mums jau būs sveikta 71 identifikācija. Tas ir otrais labākais rādītājs, kas ir sasniegts sešu mēnešu laikā, bet mums ir nepieciešams liecinieku atbalsts, informācija, jās jāsaņem. Un šie, diemžēl, šo cilvēku kļūst ar vien mazāk, viņi aiziet mūžībā. Un, lai saglabātu šo darba tempu, mūsu budžets būtu jāpalielina par 300 tūkstošiem eiro gadā. Mēs ceram, ka Eiropas Savienība mums piešķirs 2,2 līdz 2,5 miljonu eiro gadā un mums būtu nepieciešams palielināt šo summu par 12%, jeb 300 tūkstošiem eiro gadā. Tātad šie, eh, šie, šie mirstīgās atliekas kauli ir jau veci, un šeit ir sajaukts dažādi dažādas mirstīgās atliekas, tātad viss šis process eh, ir darba ietilpīgs. Mēs um, cenšamies turēt tomēr galvu virs ūdens šai darbā Tas ir vienīgais divkopienu mehānisms, kas Kiprā šobrīd patiešām darbojas. Un noslēgumā vēlējos norādīt, ka jūsu komitejas atbalsts un parlamenta atbalsts ir izšķiroši svarīgs ne tikai šīm ģimenēm, bet uh, Kipras nākotnei, mieram un izlīguma procesam. Kiprā mums uh, ir pārāk daudz vēl šo pazudušo personu lietu, kas nav izskatīts, tas ir saistīts ar lielu emocionālo slogu un tas ir uh, jāatrīstina Kipras nākotnes vārdā. Tagad vārds Gildenai Kušukai, kas pārstāv Kipras turku kopienu. Uh, Es gribu jūs visus sveikt un pateikties par atbalstu šajā ļoti svarīgajā projektā. Un es eh, lūdzu jūs turpināt šo atbalstu, lai nodrošinātu mūsu projektu ilgspējīgu, jo šis projekts ir ļoti būtisks Kiprai. Tas ir vienīgais divkopienu projekts Eh, kura mērķis ir mazināt eh, ģimeņu ciešanas, kuras ir sākušās 1963. gadā. Ja vairāk nekā pusgadsimtu šis jautājums ir bijis jārisina. Šis projekts tika uzsāks ņemot vērā reālo situāciju Kiprā. Tas tika uzsāks 2006. gadā. Un esmu pārliecināta, ja ir grība, vēlēšanās, tad lietas var atrisināt lai šis projekts varētu e- efektīvi darboties, ir nepieciešams politiskais atbalsts, un tāds mums ir. Un uh, nedrīkst šo projektu politizēt, un arī šāda apņemšanās tiek respektēta. Ir svarīgi, lai piedalītos abas kopienas, jo šis jautājums skar, skar abas kopienas. Mēs darbojamies pēc vienprātības principa mūsu komitejā, un tas arī palīdz mums strādāt projektā tiek ievērota konfidencialitāte acu liecinieku liecībām. Un tātad es uh, meklēju pazudušos Kipras grieķus un Kipras grieķu pārstāvi meklē pazudušos, bezvēst pazudušos Kipras turkus. Un šis princips ir ļoti svarīgs. Tas ir uh, kā paraugs mūsu komitejas darbs, kā paraugs Kipras nākotnes organizācijai. Šis ir ļoti sensitīvs projekts, šeit ir politiskā, humanitārā dimensija, finanšu dimensija un cilvēku resursu dimensija. Šobrīd lielākais izaicinājums ir finanses šis projekts uh, attīstās un dzīvo, un mēs uh, mainām šo projektu, cenšamies pātrināt darbu, jo cilvēki ir gaidījuši jau pusgadsimtu, un arī liecinieki jau aiziet mūžībā, un uh, ģimenes uz mums izdara lielu spiedienu, prasot procesu pātrināt. Mēs šo projektu uzsākām. Uh, un īstenojam, un mums ir zināms eh, finansiāls atbalsts nepieciešams. Eh, šajā projektā ir četras dimensijas, tātad ekshumācija, eh, identifikācija un mm, mirstīgo atlieku nodošana piederīgajiem, kas ir ļoti emocionāls process, un projektā pietrūkst vienas dimensijas, proti uh, krimināla vajāšanas dimensijas. Uh, bet par to tiek domāts, kā es teicu, šis projekts ir kā dzīva būtne, un kad pienāks īstais brīdis, visas lietas nostāsies savās vietās. Uh, būs uh, iesniegti pieprasījumi Eiropas cilvēktiesību tiesā un uh, tiek gaidītā atbilde no prokuroriem un tiesa ir uzdevusi arī prokuratūrai un policijai izmeklēt šīs lietas. Mm Mēs esam veiksmīgi līdz šim darbojušies, ja ņemam vērā, ka pusgadsimt nekas nenotika. Tātad eh, šīs darba tēmas ir ļoti labs. Māru jums eh, paziņot ar lepnumu, ka jūs piešķirtais finansējums ir piešķirts eh, tiešām mērķim, kas to ir pelnījis, tas ir cienīgs mērķis. Tagad Aristos Aristotelus uh, kurš pārstāv Kipras grieķu kopienu. Es gribu teikt, ka kolēģi jau pateica lielāko daļu no tā, kas bija sakāms arī kopumā par šo projektu, bet es vispirms vēlos pateikties par uzaicinājumu, par iespēju uzrunāt jūsu komiteju šodien. Mēs augstu vērtējam jūsu interesi un jūsu atbalstu mūsu projektam jo tā ir humanitāra misija. Kipras tauta daudz ko no mums sagaida un daudz gaida no starptautiskajām institūcijām, no Eiropas Savienības, kas interesējas par šo lietu. Es runāšu par diviem, trim tematiem. Pirmkārt, vēlos runāt par projekta nozīmību, uh, miera stiprināšanai Kiprā un uh, abu kopienu tuvināšanas procesā. Otrs jautājums ir mūsu projekta darbība zinātniskā sadaļa, un uh, trešais ir pašreizēja rezultāti un izredzes nākotnē, kas arī ir svarīgs aspekts. Runājot par miera stiprināšanas elementu šajā projektā, uh, Tātad šis projekts veicina abu kopienu sadarbību. Mums ir zinātnieki pārstāvēti no abām kopienām. Šie zinātnieki sadarbojas. Un uh, to augstu vērtē arī politiskās aprindas abās kopienās. Tāpat tas ir kā paraugs citiem, ko var izmantot citās uh, darbības jomās. Nav sagadīšanās, ka ANO ģenerāls sekretārs vairāk kārt ir minējis šo projektu kā pozitīvu paraugu uh, un uh, norādījis, ka citiem vajadzētu mācīties no šī parauga. Un mūsu komiteja ļoti veiksmīgi sadarbojas un uh, sniedz konkrētus rezultātus šajā humanitārajā uh, jomā. Runājot par zinātnisko sadaļu šajā projektā, jānorāda, ka līdztekus uh, gūtajiem rezultātiem, iztenojot zinātnisku pieju šim jautājumam, Mm, tiek iezīmēta jauna attīstība, ekshumācijas mm, procesa īstenošanā un vispār antropoloģijas zinātnes uh, attīstība notiek mūsu zinātnieki ir saņēmuši lūgumus iesniegt rakstiskus ziņojumus starptautiskās, eh, ko pub varētu publicēt starptautiskos eh, izdevumos un eh, specializētos žurnālos. Runājot par procesa, par projekta rezultātiem. Arni kungs jau par tiem runāja iepriekš, bet es vēlētos uzsvērt, ka mēs nesen esam izveidojuši jaunu organizatorisku struktūru, un tas mums palīdz sasniegt labākus rezultātus. Tā tad ir vairāk identifikācija, vairāk uh, bezvēst pazudušo personu ģimenes uh, saņem informāciju un uh, tas uh, pārtrauc uh, šīs Eh, ieilgušās ģimeņu ciešanas. Un um, mēs vēlamies vēl vairāk izmantot mūsu potenciālu un eh, gūt vēl vairāk eh, reālu rezultātu un atdot, atgriezt um, bez vēsts pazudušo personu mirstīgās atliekas to ģimenēm. Bet mums vēl daudz kas ir darāms kā jūs saprotat, ir nepietiek vien ar sadarbību un politisko gribu, bet mums ir nepieciešams lielāks finansējums. Arī ekonomiskā puse ir svarīga, tīpaši ekonomikas krīzes apstākļos finanšu aspektiem ir liela nozīme, un mēs cenšamies šo problēmu risināt. Uh, Mēs ceram saņemt atbalstu no starptautiskajām institūcijām, pirmkārt no Eiropas Savienības, kas ir liels uh, palīdzības sniedzējs mums. Un arī jūsu komiteja vairāk kārt ir apliecinājusi atbalstu mums un ceram, ka spēsim pārvarēt ekonomiskas uh, grūtības un tas būs ieguldījums miera stiprināšanā. Mēs mazināsim uh, Uh, cilvēku ciešanas un turpināsim īsteno šo kopīgo uzdevumu. Tas ir gan humanitārs process, bet tam ir arī politiskas dimensijas. Līdz ar to es uh, arī beidzu savu uzstāšanos un vēlreiz pateicos par jūsu uzaicinājumu šeit uzstāties. Priekšsēdētāja kungs, diemžēl nav ieslēgts mikrofons priekšsēdētājai. Tātad tagad uh, došu iespēju deputātiem uzstāties un izteikt komentārus. Jāntala Fides kungs. Es, uh, paldies priekšsēdētāji kungs, vēlos sveikt uh, komitejas locekļus mūsu komitejas sanāksmē. Vēlos viņus uzslavēt par izcilajiem darba rezultātiem, par lielisko sadarbību šajā ļoti sensitīvajā jautājumā. Tikai pēc tam, kad mēs apmeklējām Kipru mūsu uh, komitejas delegācijas uh, braucienu ietveros, mēs sapratām, kāds milzīgs darba apjoms ir jāiegulda šā projekta realizācijā. Visos līmeņos īstenojot ko, sadarbību un nepolitisku sadarbību un tā tālāk. Uh, un mums ir pilnībā saprotams, ka, lai paveiktu šo darbu, ir nepieciešama atbilstoši resursi, un tādēļ priekšstādātāji kungs es vēlētos jūs uh, rosināt, uh, lai mēs kā komiteja varētu iesniegt pieprasījumu budžeta komitejai, uh, piešķirt uh, daļu no tiem līdzekļiem, kas nav izmantota kas bija, šie līdzekļi ir paredzēti Kipras grie, turku kopienai, un šie līdzekļi nav izmantot, un tos varbūt varētu tagad pārvirzīt šim projektam, un mēs varētu lūgt uh, budžeta komitejai, lai tā piešķir 300 tūkstoši eiro papildu finansējumu gadā, lai varētu gūt vēl labākus rezultātus un pēc iespējas ātrāk jo es eh, sapratu, ka projektā pabeigšana prasīs vēl vairākus gadus. Eh, es ceru, ka esat ņēmi, eh, atzīmējis manu ierosinājumu, un ja komitejas atbalsts būtu nepieciešams, tad varbūt arī komiteja varētu balsot par manu priekšlikumu. Ja tas ir nepieciešams, paldies, Triante Felīdes kungs, es Uh, atzīmēju jūs priekšlikumu, tagad vārds Papadopulu kundzei. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es arī apmeklēju Kipru pagājuši, kad mūsu delegācijas sastāvā. Un tiešām uh, šis uh, jautājums par bezvēsts pazudušajām personām ir humanitārs jautājums, un jūsu komiteja tiešām veic eh, ļoti atbalstāmu darbu Kiprā, un ir tiešām prieks redzēt, ka Grieķu un Turku kopiena sadarbojas kopīgās nākotnes veidošanā. Es uh, no savas darba pieredzes uh, um, esmu arī secinājusi, ka šai komitejai būtu nepieciešams uh, nodrošināt iespēju darboties arī militarizētajās zonās kas ir ANO kontrolē. Es gribētu zināt, vai ir paredzēts kaut kāds uh, darba plāns, uh, vai ir kāda reāla karte pieejama, kurā būtu norādīts tās vietas, kur varētu atrasties bez vēsts pazudušo personu mirstīgās atlieks un kur būtu iespējams veikt meklēšanas darbus. Un uh, var jābūt, ka uh, tik saņemts atteikums aizbildinoties ar to, ka tās ir militarizētas teritorijas jo Turki daž atsevišķas Kipras uh, reģionus ir uh, nosaukuši par militārām zonām. Uh, otrs jautājums par Turciju. Tātad mēs jau daudzus gadus sekojam, kā šis jautājums par bezvēsts pazudušiem tiek risināts. Turcijas pienākums ir sniegt informāciju, bet Turcija nevēlas sniegt šādu informāciju un datus. Un dažkārt būtu varbūt jāveic meklēšanas darbi arī pašas Turcijas teritorijā. No mūsu puses es domāju, ka pēc ka visā, visām ģimenēm ir tiesības sagaidīt, ka tiks uh, identificēt šīs bezvēsts pazudušās personas. Es gribētu uzdot jautājumu par to, kādas ir jūsu pilnvaras. Kipras presē ir bijušas publikācijas par to, ka galvaskausi un skeleti ir atrasti, ka ir izdarīts fotogrāfijas, uh, un izskatās tā, ka šīs bezvēsts pazudušās personas ir cietušas no spīdzināšanas. Un tādos gadījumos, kad ir noskaidrot šīs uh, šo bezvēsts pazudušo personu, uh, atrašanās vietas, tad uh, kā nāves cēlonis tiek norādīts nezināms. Nav, it kā nav zināms, kāds ir bijis nāves cēlonis, bet šie cilvēki ir gājuši bojā karā, uh, iebrukuma laikā. Un mm, Kipras grieķiem ir ļoti svarīgi, lai uh, miršanas apliecībā būtu ierakstīti patiesi dati. Hadi Georgiju. Lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, paldies. Es vēlējos pateikties Eiropas Savienībai par finansiālu atbalstu un vispār atbalsta sniegšanu šai bezvēst pazudušo personu komitejai. Tām ir milzīga simboliska vērtība ne tikai Kiprā, bet eh, domājot par visu pasauli. Pēc konflikta tajā iesaistītajām kopienām ir grūti sadarboties un arī grūti noskaidrot eh, kara laikā bez vēsts pazudušo personu likteņus. Es vēlētos izteikt abrīnu, godināt komitejas trīs uh, locekļus par viņu veikumu. Bija vēl uh, viens komitejas dalībnieks Žerokungs, kurš ļoti uh, aktīvi darbojās šajā procesā. Kučuks kundze pārstāv turku kopienu un uh, Um, gribu pateikties arī Aristotelus uh, kungam, kurš ir mans draugs. Esmu pārliecināts, ka komitejas veikums uh, ir. Uh, augstu vērtējams un par to būtu jāinformē arī Kipras sabiedrība, bet diemžēl izskatās, ka daudzos gadījumos jūs strādājat izolācijā, vienkārši strādājat laboratorijās un ka par to e, trūkst informācijas. Patiesībā visa pasaule būtu jāinformē par šo projektu, par jūsu veikumu, par to, ka tiek noskaidroti e, bezvēsts pazudušo likteņi un uh, tas ir um, apliecinājums tam, kā abas kopienas var sadarboties un spēj rast risinājumu Kipras problēmai, ka tas ir pozitīvs piemērs. Un jāpatur prātā, ka uh, bēdas uh, sēras ir universāls jēdziens. Un būtu arī jāaicina Turcijas armija aktīvāk sadarboties tās rīcībā noteikti ir arhīvu dati, kas varētu palīdzēt noskaidrot patiesību, noskaidrot, kur šīs bezvēst pazudušās personas ir abedītas, un tas palīdzētu šo darbu virzīt uz priekšu ātrāk cilvēki riskē dažkārt ar savu dzīvību sniedzot informāciju šai komitejai, bet tiešām būtu ļoti labi, ja arī vairāk pilsoņu iesaistīto šajā procesā un arī Turcijas armija sniegtu tās rīcībā esošo informāciju. Vēlreiz izteicu abrīnu šiem cilvēkiem. Okay. Branks kungs, paldies! Es eh, domāju, cik daudz ir šo uh, pazudušo cilvēku un cik ir no katras kopienas, un otrkārt jautājums, vai ir kāds norādes attiecībā uz to, uh, cik viņus nogalināja armija un uh, cik daudz nogalināja uh, privātpersonas. Ir arī jautājums, vai uh, kādas no jūsu uh, izmeklēšanām ir sniegusi informāciju par kritērijiem, uh, kā tika izvēlēti upuri kas viņa bija, ko mēs, kādus vispārinājums mēs varam secināt, un vai būs ziņojums, kas procesa beigās tiks sastādīts. Tas vismaz drīz nenotiks. Un man arī ir retorisks jautājums, vai uh, uh, būs uh, arī reāls noslēgums šim procesam, jo joprojām pastāv okupācija un ģimenes nevar apglabāt savus Uh, savus ģimenes locekļus. Es arī tajā pašā laikā uh, saprotu, ka uh, okupācija ir uz Turcijas valdības pleciem, nevis uz Kipras turkiem. Esmu runājis ar, ar viņiem un ir skaidrs, ka daudz tiešām ir pret uh, okupāciju. Un tāpēc man arī interesē, cik liela ir bijusi sadarbība Eh, starp Turcijas administrācijas ziemeļos un Turcijas valdību. Esmu par to dzirdējis no citiem uh, deputātiem. Paldies! Safaklēvs uh, eh, kungam te jūtas vērts. Paldies! Man ir uh, trīs īsi komentāri. Pirmkārt, Visi varam piekrist eh, tam, ka eh, tas ir ļoti sarežģīts uzdevums, kas jums tā priekšā, jūs komitējā. Otrkārt. Eh, pēc Turcijas nelegālās okupācijas tas ir viens no vistraģiskākajiem aspektiem visā šajā konfliktā. Un e, mēs arī nu, neesam spējuši noskaidrot šo pazušo cilvēku uh, likteni gan uh, Kipras, Grieķu, gan Turku pusē. Un treškārt, at, kāds pozitīvs aspekts. Šī komiteja. Tā ir milzīgs iespējas Attiecībā uz lieciniekiem tai ir pārstāvi no eh, ANO un abu eh, kopienu pārstāvi. Un tas ir iemesls, kāpēc eh, komitejas darbs ir bijis tik veiksmīgs un mans jautājums. Un es esmu Kīpras grieķis. Ir svarīgi, lai darbs netiktu politizēts, bet dažkārt tas notiek? Un tad vai uh, Turcija ar jums sadarbojas? Tāds ir jautājums. Dažkārt ir bijuši uh, publicēti paziņojumi, kas uh, liecina uh, par dažu no šo pazudušo cilvēku likteņiem. Ir uh, konkrētas teritorijas uh, daļas, kuras tiek dāvētas par uh, sarežģītām teritorijām. Kā jūs sadarboties ar Turciju um, ar šādiem jautājumiem? Un uh, cik uh, daudz cilvēkus uh, jūs cik daudziem cilvēkiem jūs esat varējuši pierādīt eh, to, ka cik daudz cilvēku ir bijuši uh, nogalināti un, un cik daudz no viņiem ir tieši okupācijas laikā nogalināti, kas ir cita lieta? Samers eh, kundze, izteikšos pavisam īsi, jo nav daudz laika. Arī uh, es esmu uh, tās delegācijas dalībniece, arī es biju Kiprā pagājušā gadā. Un ir skaidrs, eh, ka šis ir ļoti saržģīts jautājums. Un mūs tiešām arī eh, šokēja tas, ko mēs redzējām mūsu delegācijas vizītes laikā, un mēs arī visu iespējamo darām. Es eh, arī ceru, ka jūs tomēr varēsiet turpināt jūsu saržīto darbu, kurš ir apdraudēts tāpēc, ka jums ir finanšu grūtības. Tomēr mani, man iepriecināja tas, ko teica komitejas pārstāvis ir eh, ļoti svarīgi, ka darbs eh, turpinās abās salas pusēs. Es saprotu, Turcijas attieksme, viņi nevēlas atklāt eh, savus dokumentus, viņi nevēlas pieļaut pieeju okupētajai teritorijai, jo tādā veidā Kipras turki neko nevarēs uzzināt par to, kas notika ar viņu radiniekiem. jūs eh, neapmierina eh, tas, eh, cik daudz Kiprasē turki ir atrasti. Mēs Kiprā savukārt uzzinājām to, ka joprojām ir diezgan daudz šādu aizsargāto teritoriju, un daudz kas vēl ir jāatrod. Un es domāju, ka šajā komitejā mēs varam piekrist tam, ka mēs vēlamies turpināt finansēt jūsu aktivitātes, un es tiešām ceru, ka mēs varēsim uh, nobalsot par atbilstošu rezolūciju eh, šī mērķa labā. Tas ir svarīgs eh, mm, projekts. Eh. Es jums vēlu veiksmi. Un mm, šī brīža situācija ir ļoti sarežģīta. Nevar pieļaut, ka šis, ka šis temats kļūst pārāk politizēts un skatoties Turcijas virzienā. Es domāju, ka turku attieksme pret kritiku būs ārkārtīgi sāsināta, vai darīsim visu, kas ir mūsu spēkos. ir uzdot vairāki jautājumi, saka priekšdājas kungs. Un Tienta Lidis kungs ir ne pirmo reizi aktualizējis eh, savu viedokli. Esam dzirdējuši par to, ka eh, piešķīrumi, finanšu piešķīrums, kas ir eh, jālēm budžeta procedūru ietvaros šajā parlamentā, tur tiek apsvērts finansējums programām vai aktivitātēm un atbalsts, kādu arī ir izrādījusi Eiropas Savienība attiecībā uz atbalstu cilvēkiem, kuri meklē savus uh, tuviniekus, kas ir zaudēti uh, Kīpras uh, sadalīšanas laikos. Un tādā veidā eh, arī eh, tiek sasniegti eh, šie pasažieru cilvēki kaut kādā veidā. Un ir pienācis laiks, lai mēs arī uzklausītu savu runātāju komentārus, ja viņi vēlas atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem. Um, ir arī skaidrs, ka šī sanāksme drīz beigsies un man uzreiz pēc šīs sanāksmes ir jādod uz sanāksmi ar Lietuvas prezidentūras eh, pārstāvjiem, bet uh, tagad dodu jums vārdu. Paldies, dāmas un kungi! Visi jūsu jautājumi liecina par to, cik jūs esat zinoši par šo tēmatu. Es uh, konstatēju četras jūsu jautājumu jomas. Pirmā jū, joma ir um, pieeja militārajām teritorijām um, ziemeļos. Tad ir arī jautājums eh, par šo spīdzināšanu. Trešā eh, joma savukārt ir darbs, eh, ko ir veikušas laboratorijas, kā tas tiek publicēts. Tās ir trīs jomas. Un bija arī jautājums attiecībā uz katras kopienas pārstāvju daudzumu procentiem. Tas ir saistīts savukārt ar nāves iemesliem. No sākuma es jums sniegšu vairākus skaidrs, kas ir pieejami arī jūsu dokumentos. Mēs esam konstatējuši, tātad mēs esam uh, eh, 334 eh, cilvēkus uh, uh, upurus, tātad. Uh, Sākotnējais upuru skaits ir uh, 590%, un esam atraduši 70 uh, upurus no 250, kas ir zemāka proporcija, līdz ar to ir nedaudz eh, neproporcionāli šie procenti. Un eh, tā ir mana, viena no manām raizēm, jo nepieciešams eh, līdzsvars šo te pazudušo cilvēku atrašanā. Un šis līdzsvars tiešām ir nepieciešams, lai mēs turpinātu saņemt atbalstu ne tikai no Eh, Kipras eh, turku iestādēm, bet arī eh, no Turcijas puses. Tā ir pirmā atbilde. Tad attiecībā uz nāves apstākļiem mums nav mandāta analizēt un iekļaut šeit, šajos, šajās miršanas apliecībās nāves apstākļus. Kā jūs zināt, tad Kiprā uh, Eh, pastāv viena lieta, kas eh, nepastāv eh, Balkānos, jo gan ziemeļos, gan dienvidos ir vienošanās par to, ka līdznieki, kuri mums sniedz informāciju, ka pret viņiem tiks izvirzīts apsūdzības, un tā kā reakciju mēs arī nevaram noteikt faktus saistībā ar mirstīgām atliekām. Mēs paturām visas liecības, arī skait, to skaitā arī lodes Ehm, un kad būs eh, kādi jautājumi nākotnē, tad mēs arī sniegsim atbildes. Tomēr eh, mums eh, nav balstiskās analīzes, piemēram, lai noskaidrotu, vai cilvēks tika nošauts no tuva tāluma vai tāla tāluma. To mēs nedarām. Tad piekļuva militārajām teritorijām. Man bieži uzdod šo jautājumu. Man ir skaidri jāsaka un precīzi jāsaka tas, ka kopš 2006. gada ir pieprasīta pieeja konkrētām uh, militārajām uh, jom, uh, teritorijām Ziemeļos 22 reizes, un uh, šos 22 reizes arī ir tikus piešķirt atļauju, nav bijušas, uh, nav bijuši noraidījumi. Mēs ejam soli pa soli solim spriekšu, tāpēc, ka mūsu mērķis ir uh, pieeja, nevis noraidījums, mūsu mērķis ir pieeja, un tāpēc mēs lēni virzāmies uz priekšu. Un šajā gadā mēs pirmo reizi lūdzām pieeju uh, Uh, aizsargātajām uh, militārajām teritorijām, citiem vārdiem sakot, uh, nometnēm, un mēs tur arī atradām piecas mirstīgās atliekas. Pēdējo trīs mēnešu laikā esam sastrādājušies ar mūsu um, komitejas kamera locekļiem, esam sprieduši par nāk, nākotnes soļiem, un ir bijusi vienošanās par nākamajiem speramajiem soļiem kādā eh, kārtībā eh, tiks eh, izvirzītas prasības. Un mēs turpināsim pie tā strādāt, un tas ir tas, ko mēs tagad varam pateikt. Tad, attiecībā uz šo izplatīšanu, jā, mēs esam runājuši ar Eiropas komisiju. Viņiem ir tādas pašas piezīmes, kādas arī jūs paudāt. Un mēs vēlētos sākotnējās diskusējās mēs vēlētos uh, diskutēt par iespēju Eh, izveidot eh, grāmatu un foto izstādi, kas būtu Kiprā un arī šeit Briselē, eh, Luksemburgas laukumā. Un šīs diskusijas ir sakotājā fāzē, tomēr mēs uzskatām, ka tās būtu svarīgi arī pēc tam otrajā fāzē sadarboties ar Kipras skolām, lai būtu zināms par šo darbu, lai kopien saprastu. cik dzīves un svarīgs šis darbs ir abām kopienām. Un eh, ka šīs te ciešanas ir universālas, neatkarīgi no tā, kurā Kipras pusē jūs atrodaties. Eh, Plumērs Kucikas kundze, man ir daži komentāri. Bija jautājums eh, par Turcijas pārstāvniecību. Es esmu dzīves eh, piemērs tam, jo es uh, pārstāvu Kipras eh, turkus, un tur tiešām ir liela pārstāvniecība, un šis te ir divkopiena projekts. Un, protams, ka tas nedarbotos bez turku iesaistīšanas. Ir dažāda veida atbalsts no manas puses šim projektam. Bija arī komentārs par miršanas apliecībām. Un ir tad nāvs apliecības un to, tās tiek izsniegts katrā pusē. Attiecībā uz cilvēku proporciju, kuri uh, ir pazudušie statistikas dati par uh, šo proporciju, par pazudušiem cilvēkiem, uh, Kipras uh, turku pusē visi bija civilizētāji 28% bērnu un sieviešu. Savukārt, uh, Kipras grieķu pusē visi pazudušie cilvēki bija vīrieši. 55% eh, bija armijas eh, darbinieki, un šķiet, ka 20 eh, mm, sēdz un bērni. Paldies! Un pēdējā lieta, saka prezidētājs, Aristoteles kungam dodam vārdu. Man liekas, ka daudz jautājumu jau tika atbildēti. runātāji uh, runāja arī par šī projektā uh, noslēgšanu attiecībā uz operācijām. Tur vajadzētu, piemēram, un ir arī jāsaprot, uh, cik sarežģījis ir šis projekts. Jautājums ar militārajām teritorijām ir ļoti pretrunīgs mūsu komitējā tomēr nav labi atzien atgriezties pie šī jautājuma. Mēs esam uh, drīzāk nolēmuši uh, risināt šo jautājumu nākotnē kā komiteja. Un tika minēts, ka ir jākonkretizē, kuras teritorijas ir nozīmīgas un jāvirdzās uz priekšu ar darbu un jālūdz komitejai, lai dažām uh, teritorijām tiktu piešķirta piekļuvas atļauja no mūsu puses ir zināma mm, programmas izstrāde, un mēs ceram, ka viss virzīsies uz priekšu veiksmīgi. Un tā kā esmu pēdējais runātājs, tad es vēlos vēlreiz uzsvērt, ka mēs tiešām ļoti novērtējam jūsu interesi. Esam jums uh, apsolījuši, ka mēs uh, arī uh, izpildīsim šo humanitāru uzdevumu un veicināsim šo, līdz ar to arī mieru Kiprā. Paldies jums visiem, saka priekšsēdētājs. Es domāju, ka mēs esam arī sasnieguši šīs viedokļa apmaiņas mērķi. Tagad e, Georgiju kungam tiek dots vārds, lūdzu. Es e, uzdevu jautājumu par to, vai Turcijas armija atvērs savus dokumentus. Es esmu droša, ka eh, armija zina, kur konkrēti, eh, konkrēti smirdzīgās atliekas ir apbedītas, un eh, jūs arī varat iesniegt pieprasījumu, un tas varētu dot ievērojumu zināšanas, kas šobrīd tiek slēptas dēļ kara. Vai jūs nesiet atbildi? Arnija kungs, šobrīd, kā jau es teicu, mums joprojām ir liels saraksts ar militārajām teritorijām, kur mēs kā komiteja kur mums ir nopietnas norādes attiecībā uz to, ka mirstīgās atliekas e, tur varētu būt, un ar to mēs uz to arī koncentrējamies. Tad, attiecībā uz Turcijas um, arhīvu prasībām, es zinu, ka Strasbūrā ir bijuši vairāk kārt šīs prasības, bet uh, mēs kā komiteja to nesam prasījuši, jo mēs vairāk koncentrējamies uz um, ņemot vērā mūsu cilvēku resursus, mēs eh, drīzāk koncentrējamies uz abiem vietām, nevis uz arhīviem. Es darbojos komitejā 23 gadus, un es biju Balkānos kā reģionālais eh, vadītājs mūsu komitejai, un es sastrādājos eh, ar um, vairākiem arhīviem, um, arī saistībā ar uh, Eh, notikumiem Kosovā, un mēs arī lūdzām eh, piekļuvu šiem militārajiem dokumentiem, un visas šīs valstis bija rietumvalstis, izņemot Krieviju. Vai jūs zināt, eh, cik daudzas valstis mums deva piekļuvi dažiem reģistrācijas žurnāliem? Tikai trīs valstis. Lielās valsts mums neko nesniedza. Militārie arhīvi. Tad ir skaidrs, ka pārā pasaulē nemīl to, ka uh, ir piekļuvi viņu arhīviem. Un, līdz ar to tā, šāda mm, pieeja nedod rezultātus, un tāpēc mēs koncentrējamies uz apdījumu vietām, jo mums joprojām ir ļoti garš saraksts ar šīm apdījumu vietām. Ļoti žēl, Eh, man tik tiešām ir šī sanāksme ar Lietuvas prezidentūras pārstāvjiem, tomēr es saprotu arī, ka uh, tulkiem darba laiks beidzās pus septiņiem. Un līdz ar to man ir jābeidz sanāksme. Paldies par šo viedokļu apmaiņu.